Uh, dear colleagues, uh, good afternoon. We can begin the. Um... Dargie kolēģi, sveicināti. Varam tagad sākt 16. darba kārtības punktu padomas prioritātes uh, prezentācija. Gribēju pie mums uh, sveikt Urmas Reinsalu, kas ir uh, Igaunijas tiešlietu ministrs. Vakardien pie mums bija ieradies iekšlietu ministrs un mums paziņoja, ka šodien pie mums ieradīsies tieslietu ministrs. Esam ļoti pagodināti ar šo vizīti, un es gribu teikt, ka mums ir bijusi ļoti veiksmīga tieslietu un iekšlietu padome, kur mēs varējām runāt par ļoti svarīgiem jautājumiem, arī par nelegāli iegūtu preču konfiskāciju. Es domāju, ka jūs varētu pieskārties arī citiem ārkārtīgi prioritāriem tieslietu jautājumiem. Un tagad eh, bez liekas kavēšanās došu vārdu Reinsalu kungam uz kādām 15 minūtēm. Un tad būs eh, iespēja uzdot jautājumus. Reinsalu kungs eh, nu, laipni lūk mūsu komitejā un jums tagad vārds. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā gribēju pateikt dažus vārdus igauņu valodā. Vienu teikumu. olla siin Euroopa Parlamendi ees ja tutvustada Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise seisukohti nii. Paldies. Es šodien gribēju pastāstīt par Igaunijas um, prezidentūras prioritātēm un par to, um, kā mēs esam nolēmuši ar jums sadarboties šī pusgada laikā. Priekšsēdētāja kungs, eh, runājot par eh, tiesiskumu, eh, Igaunijas prezidentūra vēlas būt tāda ļoti praktiska un pragmatiska, un esam patiešām izvirzījuši sev daudz uzdevumus. Runājot tieši par tiesiskumu. Pievērsīšos sākumā krimināla tiesībām. Uh, Un pirmām kārtām pieminēšu Eiropas uh, prokuratūru. Un prezentācijas beigās tam pievērsīšos arī vēl tā pamatīgāk, lai iepazīstinātu jūs ar padomas pozīciju. Un uh, Eiro. Uh, just regulējums uh, sasaucas ļoti cieši ar EPO, un mums uh, tas prasīja kādu laiku, lai par to vienotos, un padome diskusijas uh, par priekšnosacījumiem attiecībā uz Eurojust noslēdz jau Latvijas prezidentūras laikā 2015. gada martā. Maltas prezidentūra arī ir noslēgusi diskusijas attiecībā uz EPOLu. Un tagad padoma mēģina vēl atrisināt eh, dažus nenokārtotos jautājumus, runājot piemēram par datu uzglabāšanas režīmu, datu uh, Uh, aizsardzību un esam gatavi sākt sarunas ar Eiropas parlamentu, kad uh, tas jau būs pieņēmis savu pozīciju. Un es uh, patiešām ceru, ka arī trialogi norisināsies bez aizķeršanās šajā jomā. Otra prioritāte mums ir jācīnās pret terorismu un citas, cita veida noziedzības finansēšanu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka līdzekļi tiek izmantoti, lai apmaksātu šādas noziedzīgas akcijas aktivitātes tādēļ appusēja konfiskācijas un iesaldēšanas orderu atzīšana a, mums būs viena no prioritātēm. Padome ir arī pieņēmusi a, vispārīgās nostādnes attiecībā uz direktīvu, kas vērsta pret naudas atmazgāšanu ar a, kriminālu tiesību palīdzību. Mēs ceram, ka parlaments šo jautājumu uzskatīs par tikpat prioritāru, lai mēs varētu uzsākt sarunas jau pēc iespējas ātrāk. Ar lielu nepacietību mēs uh, vēlamies sākt darbu kopīgi ar Eiropas parlamentu pie šī uzdevuma. Tāpat prezidentūra ir nolēmusi vienoties par uh, vispārējām nostādnēm, runājot par regulu, kas veltīta savstarpējai uh, iesaldēšanas un konfiskācijas orderu atzīšanai. Vēlamies šo darbu noslēgt līdz gala beigām. Un komisija pirmo reizi piedāvā šādu piemērojumu regulu, kas uh, tiktu izmantota krimināla tiesību jomā regulas bieži vien tiek izmantotas civila likuma sadarbības ietvaros, bet ir dalībvalsts, kas tomēr priekšroku dod direktīvām, nevis regulām šajā jomā. Un dalībvalstu viedokļi šeit ir ārkārtīgi atšķirīgi. Tādēļ prezidentūra strādās ļoti cieši ar komisiju un parlamentu, lai varētu atrast visiem uh, pieņemamāko risinājumu, tādu kā kopsaucēju. Ja uh, mēs gūsim panākumus, tad jau nākamā gada sākumā varētu uzsākt sarunas ar parlamentu lai varētu uh, labāk uh, novērst noziegumus un tos izmeklēt, ir jābūt uh, piekļuvēji datiem un arī informācijas apmaiņai. Tie ir ļoti svarīgi instrumenti, lai varētu cīnīties pret noziedzību. Un mums, protams, ir jāsaglabā arī pietiekami labs līdzsvars starp privātumu un drošību. Tad, kad mēs, piemēram, apkopojam un uzglabājam telekomunikāciju datus. Mēs vēlamies arī diskutēt eh, par um, īpašajiem nosacījumiem attiecībā uz tiesu spriedumiem un to izvērtēšanu darba. Uh, Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības darba grupa uh, turpinās uh, izskatīt dažādas iespējas šajā jomā. Protams, mēs uh, vēlamies arī pievērsties krimināla noziedzības apkarošanai, lai varētu apkopot elektroniskos pierādījumus daudz efektīvāk. Un, ja mēs runājam par pārbaudījumiem, kas ir saistīti ar ele piekļuvu elektroniskajiem datiem, arī tas būs liels izaicinājums. Ja mēs runājam par elektroniskajiem pierādījumiem, ir jādomā, kā uzlabot starptautisko un pārobežu sadarbību. Tādēļ mēs patiešām entuziastiski gaidām Eiropas komisijas priekšlikumu par e-pierādījumu um, likumdošanas um, pieņemšanu komisija tagad izskata gan tehniskos, gan uh, legālos uh, kodēšanas aspektus, kas ir saistīti, šifrēšanas aspektus, kas ir saistīti ar um, kriminālu izmeklēšanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs un uh, tajā pašā laikā arī pretrunīgs jautājums. Pirms pieņem pārsteidzīgus lēmumus, ir ļoti rūpīgi jāapsver dažādi interesēto pušu um, nostādnes vajadzības. Dalību valstīm, protams, ir jāapmainās uh, ar informāciju par um, dalību valstu pilsoņu krimināla uh, lietām, lai varētu labāk cīnīties pret uh, noziedzību un terorismu. Protams, arī ir jāapmainās ar informāciju par trešo valstu pilsoņiem. Eiropas uh, krimināla. Uh, reģistra informācijas sistēma ECRIS ir eh, ļoti svarīgs instruments šajā jomā. Komisija piedāvāja direktīvas priekšlikumu 2016. gadā, bet eh, sarunas tika pārtrauktas pēc tam, kad padomi piedāvāja izveidot ECRI attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem kā centralizētu automātisku sistēmu komisija pirms divām nedēļām piedāvāja papildus regulas priekšlikumu un padome sāks jau nākam nedēļ iztirzāt šo priekšlikumu. Abi priekšlikumi ir ārkārtīgi nozīmīgi un mēs esam gatavi par tiem paralēli apspriesties padomē. Mēs vēlamies panākt vispārīgu pieeju attiecībā uz abiem priekšlikumiem Igaunijas, līdz Igaunijas prezidentūras noslēgumam. Centrāla Eiropas Savienības datu bāze ar tajā iekļautajiem pirkstu nospiedumiem būs arī ļoti svarīga sistēmas sastāvdaļa, lai labāk varētu um, apzināt un atpazīt trešo valstu pilsoņu dāmas un kungi. Tagad daži vārdi par datu aizsardzību. Digitālā vienotā tirgus eh, viens no pamata akmoņiem ir tieši datu aizsardzība. 2012. gada janvārī Eiropas komisija uzsāka plašu un visaptverošu datu aizsardzības reformu Eiropas Savienībā. Tāpat tika eh, arī pieņemtas vispārējās nostādnes runājot par datu aizsardzību Eiropas Savienības institūcijās. Mēs a, esam gatavi uzsākt sarunas tad, kad Eiropas a, parlaments būs izkristalizējis savu pozīciju. Un mēs sagaidām, ka a, šī regula sāks darboties nākamā gada maijā. Ja eh, runājam par jauniem datu aizsardzības likumiem, mums, eh, protams, ir eh, tas viss jāplūko daudz plašākā leņķī. Eiropas Savienības iestāja Eiropas padomes datu aizsardzības konvencijā papildus protokolā Eh, šeit ir jāpiemina, jeb eh, vienkāršāk sakot, konvencijā 108. Tas eh, nozīmēs, ka šie noteikumi attieksies uz datu aizsardzību visā Eiropā. Vēl daži vārdi par pamattiesībām. Cilvēktiesību, pamatbrīvību un uh, likuma ievērošana ir Eiropas Savienības un to dalību valstu uh, tieslietu sistēmas stūrakmens. Protams, ka mēs arī uh, savā darba laikā padomē prezidentūšu laikā augstu godā turēsim šos principus. Par to runāsim arī vispārīgo uh, lietu padomē. Ir uh, paredzēti arī uh, divi dialogi ar padomi gadā, lai varētu apspriesties tieši par šiem jautājumiem. Uh, Mums būs tiesiskuma dialogs par mediju pluralismu un tiesiskuma digitālajā laikmetā. Lai sagatavotos šiem pasākumiem, mēs esam organizējuši arī semināru un eh, Eiropas parlamenta. Uh, deputāti uz to ir uzaicināti. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam un padomei ir uh, vienādi uzskati runājot par mediju plurālismu un ka, protams, uh, tas ir nepieciešams, lai uh, mēs varētu runāt par pilnvērtīgu demokrātiju. Lai varētu veicināt uh, pamatiesību un pamatbrīvību ievērošanu Eiropas Savienībā, mēs uh, turpināsim sadarboties ar Eiropas pamatiesību aģentūru. Mēs tāpat esam pateicīgi Eiropas parlamentam par uh, doto svētību šīm aktivitātēm, lai uh, likumdošana varētu stāties spēkā mm, jau šī gada beigās. Es vēlējos runāt arī par um, Istanbulas konvenciju, par Eiropas Savienības pievienošanos Istanbulas konvencijai, kas uh, ir domāta, lai novērstu uh, vārdarbību, kas vērst pret sievietēm. Mēs esam arī, mm, mēs tāpat arī iesaistīsimies diskusijās par pamatiesību aģentūras ikgada ziņojumu un sagatavosim padoms secinājumus, uh, iz, ņemot vērā diskusijās dzirdēto. Priekšsēdētāja kungs. Pirms mēneša 8. jūnijā mēs vienojāmies par EPOL Eiropas uh, prokuratūras uh, izveidi, un jūs būsiet dzirdējuši, ka šī vispārējā uh, pieeja, kas tika panākta padomē, um, vainagoja gandrīz četrus gadus ilgušās sarunas dažādi jautājumi, tādi kā prokurora neatkarīgais status, eh, eh, bija eh, visai sarežģīti, bija grūti atrast kopsaucēju starp dalību valstīm, jo tajās, protams, ir atšķirīgas tieslietu sistēmas, atšķirīgas tradīcijas, tādēļ vajadzēja pamatīgi pastrādāt, lai atrastu risinājumus. Uh, Un es domāju, ka tik ilgas sarunas līdz ar to ir arī pamatotas. Tie, kas uzskata, ka varēja nākt klajā ar ambiciozāku priekšlikumu, eh, viņiem varu teikt, ka pat tiešām ir lieli panākumi eh, pieņemt tekstu uh, pašreizējā verzijā un galu galā tas, ko esam panākuši, varam ar to lepoties. Meklējot dažādus kompromisus, gada sākumā mēs sapratām, ka par regulas priekšlikumu nevarēsim panākt vienprātību. Tādēļ atkal uh, sarunas atsākās šī gada laikā un 20 dalību valstis līdz šim ir teikušas, ka tās vēlas piedalīties paplašinātajā sadarbībā. Kas notiek tagad? Pēc uh, šīs vispārējās pieejas panākšanas uh, mēs izskatījām dažādas teksta redakcijas, tās izskatīja valodnieki un juristi lingvisti. Uh, pagājuši nedēļa šo redakciju izskatīja korepers un 17. jūlijā šķiet padomi varētu sasniegt teksta galējā versija. Un tad, kad mēs to, ar to būsim iepazinušies, tad nodosim to tālāk parlamentā, kā tas ir minēts 86. LSD pantā. EPOL ir jātiek izveidotam pēc iespējas ātrāk. Tas nozīmē 2020. gadā, lai tas varētu sākt darboties ar pilniem apgriezieniem. Mēs vēlamies patiešām uh, sadarboties ar parlamentu, gan Naski, tāds ir mans uh, pazemīgais lūgums, un padomes vārdā Es gribēju sirsnīgi pateikties parlamentam par izrādīto atbalstu, it sevišķi ņemot vērā arī uh, jūsu komitejas uh, locekļu ieguldījumu. Jūs patiešām ar uh, prezidentūrām esat sadarbojušies labi, arī jūsu komitejas referents ir sniedzis alašu palīdzīgu roku, un tas noteikti mūsu darbu padara ražīgāku. Mums, protams, ir jāsaprot, ka jūs izdarījāt ļoti daudz, lai varētu pieņemt, piemēram, arī aizsardzību attiecībā uz aizdomās turētajiem un runājot arī par aptvērumu plašumu. Referents arī uh, pieprasīja uh, konkrēts atsaucis uz dalībvalstu lomu, kas ir minēts 104. pantā. Es gribu teikt, ka EPOL varēs vērsties pret uh, dažādu PVN krāpniecību, uh, kas um, tika arī iekļauts uh, šīs iestādes kompetencēs pēc Eiropas parlamenta uh, uh, uzstājības, un katrā ziņā es gribēju pateikties arī Maltas prezidentūrai, kas savu darbu paveica godam. Gribēju teikt, ka mēs uh, ar prieku iesim viņiem ītajās pēdās. Paldies! Um, paldies! Roberta, vai esat gatavi uzklausīsim koordinātors? Lūdzu. Okay. Um, Brigitte, please. Brigit. First, um, coordinators first. Sākumā uzklausīsim koordinātors. Brigit Sipel, lūdzu. Lielas paldies. Paldies par to, ka ieradāties pie mums un izklāstījāt, kāda ir jūsu plāna prezidentūrai. Esmu pārliecināta, ka ar jūsu prezidentūru panāksim zināms progress attiecībās datu aizsardzību. E-privātums tiek skatīts un ar nepacietību gaidām labus rezultātus arī trialogā. Marija Laurestīna, ko labi pazīstat, smagi pie tā strādā, lai pārliecinātos, ka mums ir identisks aizsardzības līmenis kā datu aizsardzības regulā. Par Eiropas pub uh, publiskā prokurora biroju. Šeit laba ideja ir uh, sākumā sākt vismaz ar 20 dalību valstīm Tas jau ir veiksmīgs rezultāts, paturot prātā pēdējo gadu diskusijas. Tomēr mēģināt skatīties nedaudz tālāk nākotnē. Vai jums ir kaut kādas pirmās idejas? Vai jums šķiet, ka padomu pie tā strādās? Labeig beigās mēs varētu pārliecināt papildus dalību valsts piedalīties šajā sistēmā, jo man ir žēl, ka ne visi ir iesaistījušies, jo īpaši tur, kur mums ir um, ziņojumi jau no Olaf, ka valstīm vajadzētu piedalīties sistēmā. Augstu vērstēju jūsu atbalstu pamatiesība aģentūrai saistībā ar Stambulas konvenciju. Ceru, ka atbalstīsiet ideju, lai to tiešām varētu īstenot jūsu prezidentūras laikā, jo, manuprāt, Tas ir priekšlikums, ko patiešām gaidām. Un vēl pēdējais komentārs. Nē, šķiet, ka tas tomēr viss. Paldies. That's how I feel. I mean, not about you. Jā, tieši tā. Tāda sajūta tiešām ir, ka varbūt jau pietiks. ECR grupas vārdā kolēģis nevēlas izteikties. Labi. Natālija, jūs gan runāsiet, lūdzu. Merci. Uh. Paldies, Klaudu. Paldies ministra kungam par to, ka esat ieradies. Mēs arī jau pirms dažām dienām tikāmies Tallinā. Paldies, ka esat ieradies un esat arī iepazīstinājis mūs ar uh, jūsu prezidentūras um, prioritātēm un perspektīvām. Jāsaka, ka Eh, jūs arī esat pirmoreiz eh, uzņēmušies šos pienākumus. Gribēju jums arī pateikties, eh, ka jūs pieminējāt arī šeit kriminālu lietas. To ir ārkārtīgi sarežģīti harmonizēt, jo mūsu dalībvalstu tiesiskās sistēmas un tradīcijas ir ļoti atšķirīgas, bet Eiropai kopumā tas ir ļoti svarīgi. Es gribēju atgriezties pie kāda jautājuma, par ko jūs nu pat izteicāties. Pēc vispārējo lietu padomes, pēc vispārējo un iekšējo lietu padomes Tallinā pirms dažām dienām jūs eh, teicāt, ka ir jācīnās arī pret eh, noziedzības finansējumu, lai būtu eh, šī savstarpējā konfiskācijas un iesaldēšanas orderu atzīšana. Tas ir ļoti svarīgs solis, ņemot vērā arī tā strateģisko nozīgumu gan jūsu portfelī, gan arī Lībe komitejas pienākumu skaitā. Jāsaka, bieži vien šeit noziedznieki gūst pēļņu vairāku miljardu eiro apmērā gadā, tādēļ ir pret to daudz aktīvāk jācīnās, jo bieži vien viņi pat ir izveicīgāki par mums. Uh, Eiropas komisija šeit piedāvāja konkrētus instrumentus, proti regulu. Jūs jau to pieminējāt, bet es gribēju zināt, kādas ir prezidentūras nostādnes. Jūs esat proeiropeiski noskaņots, jūs gribat doties uz priekšu, drīzāk izmantojot reglamentu, nevis direktīvu. Es arī sapratu jūsu galvenos apsvērumus, eh, kādēļ to darīt, bet kāda vispār ir prezidentūras nostāja? Vai jūs mēģināsiet panākt savu, sarunājoties ar eh, citu valstu vadītājiem, lai patiešām panāktu augstāku efektivitātes līmeni? Paldies! Thank you, Natalie. Paldies, Natālija. Bija ļoti plašas diskusijas jau padomes sanāksmē, bet man šķiet, ka dalībvalstu viedokļi tur dalījās. E, dalībvalsts gribēja direktīvu, mēs atbalstītu regulu, bet paldies par jautājumiem. ETP grupa lūdzu, Roberta. Paldies, paldies, ministra kungs, ka ieradāties pie mums un izklāstījāt prioritāti savai prezidentūrai. Paldies arī par jūsu darbu pēdējā mēneša laikā. Sazinājāties aktīvi ar mums vērsāties pie mums, jautājāt, kādas ir katras grupas prioritātes. Gribētu pavisam īsi runāt par prokurora biroju. Šeit aicinātu jūs līdz gada beigām veidot šo biroju, lai pārliecinātos, ka dalībvalsts visas piedalās un iesaistās, tajā skaitā arī mana. Lai pēc iespējas lielāks dalībvalstu skaits būtu um, klāt un piedalītos darbā, mēģinot uh, izmeklēt finanšu un pārobežu rakstura noziegumus, kas uh, skar Eiropas Savienības finanšu intereses. Un ar uh, nepacietību gaidām arī rezolūciju vai kādu risinājumu naudas atmazgāšanas jautājumu jomā. Visi šie jautājumi, ko Igaunijas prezidentūra ir uh, nosprauc par prioritātēm, ceru, ka sešu mēnešu laikā varēsiet panākt veiksmīgus rezultātus šajās sarunās, par kuriem jūs šobrīd esat ļoti optimistiski noskaņoti. Paldies! Liels paldies! Čudīt Argentīnī lūdzu zaļo vārdā. Paldies! Divas lietas, par ko gribētu runāt. Pirmkārt, apsveicam ar prezidentūras sākumu. Otrā gada puse varbūt nav tik labs brīdis, jo otrā puse šķiet ir īsāka. Vasaras brīvdienas, tad ir trīs mēneši un pirms uh, saprotam jau Ziemassvētku pienākuši. Bet darba ir daudz un šķiet, ka jūs esat ļoti ambiciozu programmu izvēlējušies. Esmu līdz referente pret naudas atmazgāšanas direktīvā Šajā atzinumā mēs eh, Maltas prezidentūras laikā nepabeidzām sarunas. Un patiesībā sāksim rītdien ar jaunu svaigu trialogu darbu kopā ar jūsu Igaunijas kolēģiem. Augstu vērtēju mūsu līdzinējos kontaktus, kā tie ir notikuši un sagatavošanās darbus, lai būtu skaidrs arī padomas mandāts. Parlaments vēlas stiprināt uzņēmumu un trestu īpašumu tiesību pusi. Tas ir jautājums, kas pārnācis arī parlamentā Panamas dokumentu komitejā, domājot par uh, robežām un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Atbalstām to, ka Igaunija vēlas panākt caurskatāmību. Tas ir izskanējis jau līdz šajās sarunās un ar nepacietību gaidu mūsu tālākās sarunas. Ceru, ka um, rezultāts būs tiešām progresīvs jau rudenī. Otra lieta. Iepazīstoties ar jūsu darba programmu, jūs vēlētos atkārtoti pārunāt datu uzglabāšanas jautājumu. Varbūt varat ko plašāk pastāstīt. Pirms dažiem gadiem saistībā ar uh, tiesu darbiem Eiropas tiesā Eiropas uh, likumdošana datu uzglabāšanas jomā tika uh, nosaukta par uh, spēkā nēsošu. Dalībvalstis mainīja savu politiku, nekāds jauns priekšlikums, kas aizvietot šo likumdošanu, ne, nenāca spēkā. Un parlamentam ir jautājums, vai tiešām varēsiet nākt klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu, kas ņemtu vērā visas šīs tiesas novērojumus. Tādēļ vai varat nedaudz ko plašāk pastāstīt šajā jomā? Paldies! Paldies, Čudita! Atvainojos Martīnai Andersoni, jūs runāsiet goja grupas vārdā lūdzu. Paldies! Paldies ministra kungam par prioritāšu izklāstu. Īpaši liels prieks, ka atsaucāties Stambuls konvenciju un arī pamatiesību hārtu. Pie ja tāds atgriezīšos Eiropas tiesas kontekstā runāt arī par darba vietām un darba drošību paturot prātā Eiropas Savienības tieslietu likumdošanu atsevišķās klauzulas un pants, mums darba vietu jautājums ir uh, tomēr Britu kompetencija jautājums, neskatoties uz Brexit. Uh, biju ēnu referente um, jautājumā par legālām apdullināšanās vielām un īrijā. Uh, Ir bijuši divi dažādi regulējušie standarti. Viens, kas attiektos uz uh, salas dienvidiem, otrs uz ziemeļiem. Tā rezultātā pieauga kontrabanda. Ir jārīkojas visai īrijai, protams. Un Brexit rezultātā tā būs smagas sekas vai vairāk, ja šis būs smagais Brexit, tad, uh, nu, redzam, ka uz to nedaudz vairāk uz šo puses liecas Britu valdība, paturot prātā ostas, jūras un uh, ierobežojumus eksportam. Tur varbūt vajadzētu šādā virzienā skatīties, domājot par robežu tā vietā, lai mēs pilnībā koncentrētos uz īriju kā salu ar 177 robežu čērsošanas vietām. Tas uh, nav iespējams, ja vien nebūvēsim uh, šādu mūri, sienu kā Trumps. Es saprotu jūsu darbus, darbu plānus, saprotu arī ierobežojumus, laika ierobežojumus, būs vasaras brīvdienas. Tomēr viena lieta gribētu pievērst jūsu uzmanību. Iepriekš šodienā nedaudz agrāk tikos arī ar jūsu kolēģiem par Brexit sekām un ietekmu uz īriju. Eiropas Savienība ir pienākums aizsargāt lielās piekdienas nolīgumu visās daļās pilnībā, tajā skaitā politiskās iestādes un cilvēktiesību garantijas. Arī jūs atsaucāties pamatiesību hartu. Īrijas iestādēm, konstitucionālajām tiesībām, cilvēku tiesībām pašnoteikties. Eiropas tiesa, kas ir arī jūsu kompetencē, tā ir jābūt tai atbildīgai iestādēji, kas to visu īstenos. Atlikušajos mēnešos lielās piekdienas vienošanās un septītais punkts, tad mēs runājam par vienošanos pilnībā. Tāda ir parlamenta nostāja, tāda ir padomas nostāja, un lai aizsargātu visas šī, šīs vienošanās daļas, īrijas ziemeļos valdība var noteikt likumus tikai tādas, kas būtu atbilstoši Eiropas Savienības likumiem. Nu, mēģināšu skaidrot, cik tas ir sarežģīti saistībā ar psihoaktīvajām vielām. Īrijā ministru padomas līmenī nevar noteikt divus regulējušos standartus. Tas ir jātiecina uz visu īriju, tādēļ ir seši mēneši, jums, protams, būs arī citi jautājumi, kas būs jārisina, īpaši saistībā ar Brexit. Gribētu tomēr jums atgādināt, uh, potenciālo kaitējumu, kāds varētu tikt nodarīts vienīgiem miera procesam, kas ir Eiropā. Tādēļ mums ir šāda ļoti pamatota, pamatots priekšlikums, lai ziemeļi paliktu Eiropas Savienībā, un ja ne, tas kaitēs ir izvienotībai, ir jau tagad sūtīts signāls padomēji, lai aizsargātu vienotību ziemeļi īrija varētu uzreiz pievienoties Eiropas Savienībai. Okay, thank you very much, Martina. Nu, liels paldies, Martīna. Redzu, jā, jūsu prezidentūra sakrīt ar šķiršanās līgumu 2017. gadā, un te tiek piesaukt Ziemeļīrija, miera process. Un lai jau it kā no vienas puses Barņēkungs vēd sarunas padomas vārdā, arī jums, kā tieslietu ministram, noteikti tas ir aktuāli. Paldies, Martīna. Katrīna Činičī, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Gribētu sveikt mūsu vidū ministra kungu. Un paldies jums par to, ka izklāstījāt, kādas būs jūsu prioritātes šajā pusgadā. Gribētu, līdzīgi kā visi citi kolēģi, atsaukties tam svarīgākajām tēmām. Šodien jau tās ir minētas, mēs tām ļoti aktīvi un ar interesi sekojam - tieslietas un drošība. Es personīgi nāku no Itālijas un konkrētāk Sicīlijas. Esmu tiesnese un jāsaka, man ir, ir veiksmīga tātad pieredze sadarbības jomā, policijas jomā un uh, esmu sakojis tātad arī organizētās noziedzības noziegumu izmeklēšanai, tādēļ es ticu sadarbībai. Un sadarbība ir nepieciešama šobrīd, um, pietiekam sarežģīti izaicinājumi ir daudz, gan mums, un arī jums Igaunijas prezidentūrai. Un šeit ir uh, jāpievērš īpaši informācijas sistēmām. Man bija lieliska iespēja apmeklēt EU Lisa un šobrīd strādāju kā referenta pie jaunā reglamenta EU Lisa aģentūrai un redzam, ka tur tas darbojas, darbojas ļoti labi, tomēr nav nekādu šābu, ka ir nepieciešams jauns juridiskais satvers, lai risinātu tos pieaugošos izaicinājumus, ar ko būs jācīnās arī EU Līsa. Tas ir uh, jautājums, par kuru runājam jau vakardien, bet gribētu zināt, ko jūs domājat par šo otru medaļas pusi. Uh, ir efektīva sadarbība informācijas sistēmu jomā, un uh, komisāram Kingam ir ļoti svarīgs arī šis sadarbspējas jautājums. Manuprāt, sadarbspēja ir tiešām būtiski nepieciešama lai nodrošinātu šādu informācijas sistēmu un uh, veidot reāli efektīvu datu apkopošanas un uzglabāšanas un apmaiņas sistēmu. Ir vairāk citi jautājumi, par ko runāja arī citi kolēģi. Eiropas prokuratūra var jums piekrist, jā, bija, bijām vēlējušies ambiciozāku priekšlikumu, bet, nu, ja šobrīd redzam, ka 20, no 27 vai 28 valstīm ir pievienojušās, nu, tas jau varbūt nav slikti. Un šeit gribētu pievienoties uh, Sīpelas kundzei, ko plānoja darīt, lai aicinātu, stimulētu arī pārējo dalībvalstu pie, uh, pievienošanos, jo, uh, ja tas nebūs visu dal, dalībvalstu lēmums, tad būs tās valsts, uz ko neatieksies šāda veida sadarbība. Un mēs zinām, ka kriminālajai grupējumi bieži vien uh, spēj ļoti veiksmīgi šos robus aizpildīt un atklāt. Un šis jautājums līgums atkal nonākt pie darba, ko veids Eirodžast un attiecības starp Eirodžast un EPO. Ja no padu, vai no padomes puses šobrīd jau ir kaut kāda ideja, kā organizēt attiecības starp šīm divām aģentūrām. Jautājumu, protams, ir ļoti daudz. Uh, finanšu noziegumi, terorisma finansējums. Arī šie ir jautājumi, kas man personīgi šķiet ļoti sarežģīti. Uh, konfiskācija bez uh, krimināla soda, tāds ir, tāda ir bijis praksa arī uh, manā valstī, lai pēc iespējas ātrāk iejauktos un risinātu smagu uh, um, noziegumu gadījumus, un tos varētu izmeklēt, ja runā arī par naudas atmazgāšanu. Šeit padomas nostāja būs tiešām ļoti svarīga. Un beigās pēdējais vēl apsvērums saistībā ar tieslietu jomu. E-justice, e-tiesiskums. Lai arī taisnība, ka jā, ka politi, uz to tas ir policijas sadarbības ietveros, mums ir jādomā par uh, papildus uh, informācijas apmaiņas iespējām, drošām iespējām, Siena, Eiropols, bet tam paralēli tātad šim uh, jāsaka kopumā attiecībā uz tiesisko saturu nedaudz vēl atpaliekam. E pierādījumi, kodeks, arī šie elementi, manuprāt, būtu jānosauc pie prioritātēm. Un tur ir jāstrādā, lai mēs varētu efektīvāk reaģēt uz tiem ļoti sarežģītiem izaicinājumiem, ar ko šobrīd sastopamies. Paldies! Paldies! Mariju Lauristenu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos igauņu valodā, lai visi, lai mēs saprastos labāk. Ministra kungs, jūs savā prezentācijā runājat par datu aizsardzības pakotni un to, ka jāstrādā paralēli. Nu, tas būs arī visai liels izaicinājums, jo visai liela pakotnes daļa, kas ir e-privātuma regula. Jāsaka, mēs arī komitejā visai aktīvi pie tā strādājam. Ir nosprausts. Vakardien bija termiņš grozījuma iesniegšanai, plānojam strādāt arī brīvdienu. Vasaras brīvdienās, lai septembra sākumā būtu gatavi un um, pielabojot tos pēdējos elementus, šo priekšlikumu, par šo priekšlikumu varētu balsot jau komitejā. Un es patiešām ceru, ka arī padomēji izdosies panākt pie vispārējās pieejas par šo ļoti svarīgo priekšlikumu, jo Maltas eh, prezidentūras laikā šis dosjā īsti netika pavirzīts uz priekšu. Vai varam cerēt, ka Igaunija pavirzīs e privātuma dosjē uz priekšu? lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu trilogus. Šobrīd o, eh, komisija ir nospraudusi termiņu datu aizsardzības pakotne būšot gatava līdz nākamā gada 25. maijiem. Vai tas ir realistisks termiņš? Un vēl kāds jautājums. Par to svarīgāko jautājumu datu aizsardzības regula tā jau ir tikus pieņemta, un nu jārunā par īstenošanu. Redzam, ka vēl aizvien ir ļoti daudz konfliktu arī ar policijas direktīvu, tad gribētu jautāt, uh, Vai jūs kā prezidentūra plānojat pie tā strādāt, un kas īsti notiks saistībā ar īstenošanu, jo visas šīs priekšlikuma pakotnes ir savā starpā saistīts. Vispārējā datu aizsardzības regula. Gribētu jautāt, vai plānojat izanalizēt arī īstenošanu. Paldies! Paldies, Kostas kungs, lūdzu! Paldies, ministra kungs, par jūsu izteikumiem. Parlamentā mēs jau kādu laiku apspriežam pašiniciatīvas ziņojumu par, inform, eh, par trauksmes cēlā aizsardzību. Un šobrīd situācija ir tāda, ka žurnālisti, kas publisko svarīgu informāciju, piemēram, par nodokļu nemaksāšanu, izvairīšos no nodokļu maksāšanas. Attiecīgi sodīt tiek nevis tie, kas ir izvairījušies no nodokļu maksāšanas, bet tie, kas e, ir publiskojuši informāciju nonāk tiesas priekšā. Juridiskā komiteja ir vadošā, bet arī citas komitejas strādā pie tā, lai šis skandāls izbeigtos un trauksmes cēlāji saņemtu tiesisku aizsardzību. Komisija ļoti negribīgi virzās uz priekšu nav bijusi spējīga nāk klajā ar priekšlikumu tiesību aktam. Vai jūs spējat iedomāties situāciju, kas ļautu jums jūs prezidentūras ietvaros eh, likt eh, klajā, nāk klajā ar priekšlikumu, kas nodrošinātu tiesisko aizsardzību trauksmes cēlājiem? Paldies! Paldies! Silvija Gijoma. Très rapide, Monsieur le Président, parce que euh, ma collègue Kinichi a abordé la... Paldies! Es ļoti ātri gribēju pievērsties vienam jautājumam. Labi. Ko jūs esat domājuši darīt, lai varētu labāk kontrolēt robežas un ministra kungs? Es gribēju pavaicāt arī par sadarbspēju starp eh, dažādiem dokumentiem, priekšlikumiem, piemēram, krīs, etijās. Ko jūs esat paredzējuši darīt šajā jomā? Paldies! Tas gan bija īsts jautājums, bet tam attiecīgi būs droši vien gara atbilde. Nu, Igauņi droši vien, ka ilgi varēs atbildēt uz šo jautājumu. Jā, es atvainojos, protams, es jokoju. Eh, ministra kungs, lūdzu jums eh, atbildi šeit. Eh, nesatraucieties, jūs varat atbildēt tematiski, sadalot pa tematiem. Paldies, priekšsarētāji. Mm, es jau tikos ar priekšsarētāju neformālajās, pirms nef neformālās sanāksmes. Jā, es jau minēju, ka es nervozēju pirms šādām uzklausīšanām. Nu, Es jau arī stāstu mm, savām meitām, ka mm, nav par ko uztraukties, viss būs kārtībā, kad ved bērns pie zobārsta. Nu, šis tā līdzīgs sajūts. Jā, paldies par skaidru ieskatu nopietnējos jautājumos. Vispirms Činičī kundze jautāja par digitālo vīziju eh, ētisiskumu e jomā. Tas ir kaut kas tāds, par ko runājam arī neformālās eh, padoms laikā par to, kā, kāda vīzija Eiropā ir saistībā ar digitālo e-tiesiskumu. Eh, Mums bija savs piemērs Igaunijai Mums mērķis ir skaidrs. Nav nekādu šķēršļu, kā vien tikai politiskie šķēršļi, lai digitāla ētiesiskuma e sistēma darbotos visā Eiropā pārobežu kontekstā. Bet ir divi priekšnosacījumi. Pirmais - dalību valsts digitālās e, spējas un sadarbspēja ētiesiskumam e un stūrakmens tam visam ir e-kodeksa e e jautājums, e, tieši par kuru Čenicī kundze arī sacīja. Mūsu prezidentūras ietvaros mēs ceram virzīties uz priekšu ar šo mandātu EU Līza aģentūrai, kas būs skaidrs, ilgspējīgs signāls e-kodeks nākotnē. Šobrīd tas ir tikai kā izmēģinājuma projekts kas nav īsti normāli un pietiekami, ja mēs vēlamies pilnvērtīgu pārobežu darbību šādai e-sistēmai. Tagad par kriminālu tiesību jautājumiem, kas tik pieminēti, par Eiropas prokuratūru. Un vai mēs spēsim pārliecināt atlikušās septiņas dalību valsts? Būsim realistiski Igaunijas kā dalībvalsts un prezidentūras viedoklis ir tāds, ka mēs, protams, labprātāk būtu situācijā, ka mums nebūtu padziļinātās sadarbības e, principi, bet vienbalsīgi tas tiktu pieņemts. Bet to mēs nesaņēmām, tāpēc jāstrādā ar to, ko reāli varam mēs būtu ļoti atvērti tam, ja arī citas dalība valstis būtu gatavas pievienoties valdei. Šis nebūs nekāds lifts, kur durvis veras ciet. Arī tad, kad padziļinātā sadarbības procedūra tiks uzsākta, pārējām dalībvalstīm būs iespēja pievienoties arī vēlāk. To mēs noteikti varam apsolīt, un varam arī mudināt tās dalību valstis, kas vēl nav parakstījušas, ka mēs esam pilnībā gatavi viņus uzņemt. Bet, kā jau šādos gadījumos tas bieži ir, šie teksti ir kā minotaura labirints, es netaisos e, prasīt šī teksta atvēršanu labojumiem, jo tās būtu atkal bīstami, ja mēs sāktu grozīt tekstu saistībā ar padzinātu sadarbību. Vēl viens jautājums bija par datu uzglabāšanu. Ko mēs plānojam darīt tālāk? Arī tā bija diskusija iekšlietu ministriem Tallinā. Teikšu tā. Ir kāda ideja, kas izskanēja arī neformālajā padomē, sasaistīt to ar e-privātumu regulu. Tādā ziņā ir jāatrod Eiropas līmeņa risinājums, kas atbilst Eiropas Savienības tiesas spriedumam. Tas, manuprāt, ir kaut kas tāds, kur, pret ko mums jāizturas eh, ļoti sensitīvi, lai nekaitētu ētiskuma regulas veiksmēji. Jo pirmais ļoti skaidrais signāls neformālajā padomē bija tāds, ka dalība valstis ļoti skaidri prasīja legālu uh, juridisku iniciatīvu Eiropas līmenī. Otrakārt, ir arī pilnīgi skaidrs, ka visas ierosinātās iniciatīvas jāveido pilnā atbilstībā filozofijai, kas uh, balstās uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Jautājums ir, kā atrast līdzsvarus ar drošības vajadzībām saistībā ar datu uzglabāšanu un jautājumu par personīgajām brīvībām. Tas, par ko mēs vienojāmies, kā jau es to minēju savā prezentācijā, ir tas, ka mēs prasīsim darba grupai atmest tās idejas, kas nedarbojas, un tās, kas nav funkcionāls. Mēs vēlamies eh, ievērot to, ka komisijai ir prerogatīvas likumdošanas ierosināšanai, bet mēs vēlamies sniegt viņiem instrumentus, kas ļautu viņiem izvērtēt eh, dažādos scenārijus, ko darīt tālāk ar datu uzglabāšanu. Un vēlamies to paveikt līdz gada beigām, lai komisija varētu vismaz sniegt kādu psiholoģisku, saņemt psiholoģisku atbalstu no šīs darba grupas kaut vai. Mēs zinām, ka šis ir jautājums, kam ir liela ietekme, tas nav nekāds no, noslēpums. Krimināltiskajā jomā bija arī jautājums par to, ko tālāk darīt ar aktīvu konfiskāciju un iesaldēšanu. Vai Igaunija būtu gatava atbalstīt regulu šai jomā, nevis direktīvu? Kā jau priekšsarētāji kungs skaidroja to, paskatoties e, uz dalību valstu viedokļiem, prezidentūra Priekšsēdētājs, es pierakstu visus šos izteikumus par eh, minotaura labirintiem un ēdzeļiem. Šo, visu šos salīdzinājumus. Um, said... Tātad, kā jau es sacīju, Igaunija vēl, vēlas redzēt praktiskus rezultātus. Viena lieta ir filozofiski nospraustie mērķi, tas nav nekāds noslēpums, ka mēs eh, labāk gribētu regulu uh, kas skaidrāk eh, atrisinātu šo pārobežu noziedzības avotu jautājumu, bet praktiskais risinājums, kuru būs iespējams īstenot reālajā dzīvē, nu tad tā varētu būt direktīva. Un mēs šobrīd arī iepazīstamies ar dalību valstu viedokļiem šajā jautājumā, bet eh, mēs aicināsim komisiju apsvērt praktisku risinājumu, ar kuru mēs varam tālāk virzīties uz priekšu jo pēdējā Eiropola pētījumā ļoti skaidri tika pateikts, ka mēs šobrīd varam tikt klāt aptuvēt 1,1% no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Vienalga, vai tas nāk no terorisma, vai kontrabandas, vai narkotika tirzniecības, 1,1%. Līdz ar to tas nozīmē, ka nodarboties ar noziedzību atmaksājas, un tas nav pieņemami. Labāk maz solis uz priekšu nekā nekāds, un tāda būtu mūsu nostāja. Tad bija vēl jautājums uzdots. Matins kundze runāja par drošības elementiem, kas jāņem vērā. Ja saistībā ar Brexit diskusijām. Jūs pie, pieminējāt arī narkotiku kontrabandas jautājums. Neformālajā padomē tiekoties ar Davidu Livingtonu kungu. Viņš man iedeva arī savu mobilā telefonu numuru, lai apspriestu šos jautājumus. Prezidentūras viedoklis ir tāds, ka nebūs atsevišķi viedokļi un diskusijas par Brexit jautājumiem. Ja mēs vēlamies spēcīgu nostāju Eiropas Savienībai kopumā, Eiropas pilsoņiem, savienībai, savienībā paliekošām dalībvalstīm, tad mandāts, kas ir piešķirts, tas ir jāizmanto tām iestādēm, tām pusēm, kurām ir uzdots veikt sarunas. Varu tikai apliecināt to, ka svarīgi ir ņemt vērā Eiropas Savienības pilsoņu tiesības bet drošības un iekšlietu problēmas ir sarunu laikā atbilstīgi jārisina. Mēs nevaram pieļaut augstākus draudus mūsu dalību valstu drošībai vai personu drošībai. Tas ir prezidentūras viedoklis šajā jautājumā. Tāpat mm, tika izteikts eh, arī svarīgs jautājums. saistībā ar e-privātumu. Mariju Lauristīnu sacīja, ka ir skaidra un ambicioza e ceļa kārta, lai virzītos uz priekšējomā. Varu sacīt, ka mēs uh, zinām komisijas um, darba plānu un uh, mēs to ņemam vērā. Tas tiks iekļauts arī mūsu kalendārā. Bet, nu, vienmēr sakot šāds maziņš bet, Mums ir jāpaturprātā arī tas, ka priešlikums skar vairāk sarežģīts jautājums, tā skaitā regula, kas būtu tiešā veidā iztenojama, kas prasītu e, likumdevēju rūpīgu izskatīšanu. Es e, vēlētos teikt, ka mūsu prezidentūra organizē savu darbu, lai sasniegtu praktiskus rezultātus. Ja, ja mēs ievelkam kaut kādas lietas, tad eh, ir bažas par to, ka karavānu var pazaudēt no acīm apvārsni. Kā jau tas tika sacīts, ir skaidri nepieciešams paturēt prātā to, ka paralēli tiek strādāts pie vairākām normatīvām in iniciatīvām, un viņas ir jāpatur kopā. Lauristīnas kundze vēl vienu svarīgu jautājumu pieminēja. Vai prezidentūra ir plānots kādas iniciatīvas par to, ka varētu aicināt dalību valstis īstenot efektīvāk jau pieņemtos datu aizsardzības tiesību aktus. Jā, šis jautājums ir ļoti svarīgs, un mēs zinām, ka nacionālais regulējums šajā jomā ir ļoti atšķirīgs dalību valstīs. Un tas īstenībā ir viens no pamatiem iniciatīvai eh, likumdošanas eh, uzlabošanai. vai eh, tiesība akti, kas stājas spēkā. Tur būtu arī tāds uh, tādi izvērte, izvērtējums eh, par to, kā praksē darbojās šie jaun, eh, no jauna pieņemtā likumdošana. To es atbalstu. Un mēs prezidentūras laikā cenšamies darba grupās arī šo labāks likumdošanas principus ievērot. Esam sastādījuši sārakstu ar praktiskām vadlīnijām mūsu eh, ekspertiem, kas vada darba grupas, Tas ir tāds. Un pats pamatprincips, ka komisijai būtu nepieciešams sastādīt ceļa kārti eh, pirms ir skaidra izpratne par to, ka tik tiešām ir nepieciešams jauns tiesību akts kādā jomā. Es ceru, ka mēs šo ideju tālāk nodosim arī Bulgārijas prezidentūrai kas izmantos uh, līdzīgu iniciatīvu darba grupās, atbalstot komisijas ideju par labāku regulējumu. Kosterkungs un Gijoms kundze pieminēja trauksmes cēlā jautājumu. Maltas prezidentūras laikā Maltas kolēģi arī aktualizē šo jautājumu neformālajā padomē dalību valstis pauda savus viedokļus par šiem jautājumiem, kas ir jāatrisina. Un teikšu atklāti, bija ļoti plašs e, pārstāvēto viedokļu klāsts kopīgā izpratnē bija par to, ka jā, šī tik tiešām ir problēma, kas ir jārisina, bet vai, tas, vai tā būtu jārisina Eiropas līmenī vai nē, nu, tur bija atšķirīgi viedokļi. Un kāds varētu būt konkrēts iznākums šai darbībai, nu, tur viedokļi atšķirās. Komisāre Jūrova uzklausīja idejas no dalību valstīm un es ceru, ka komisija turpinās pētīt šo jautājumu. Bija arī sabiedriskā apspriešana šajā jautājumā, un komisija saņēma arī no padomas dažādas jautājumas, un viņi turpinās darbu pie tā. Kā jau es sacīju, normatīvo priekšlikumu monopols, varētu teikt, ir komisijai. E, Gijoms kundze vēl jautāja par sadarbspēju. No rudens jau prezidentūra būs gatava strādāt ar parlamentu un komisiju, lai gatavotos uh, jaunajiem sadarbspējas priekšlikumiem. Mūsu mērķis ir skaidrs novērst eh, tehniskos šķēršļus datiem, kas jau ir ievākti, un labāk izmantot esošos datus, un eh, nebūs vairs nepieciešams ievākt vēl lielāku datu apjomu. Līdz ar to ir jārisina sadarbspējas problēma Tas noteikti prezidentūrai ir ļoti svarīgs jautājums. Vēl tika pieminēts jautājums par Stambuls konvenciju, un varu apliecināt, ka prezidentūra tic visaptverošai pieejai Stambulas konvencijas īstenošanā un mēs vēlētos virzīties tālāk šajā jomā bez jebkādas kavēšanās. Priekšsēdētāji kungs, godātie komitejas locekļi. Vēlos pateikties par uzdotajiem svarīgajiem jautājumiem. Un mēs būsim gatavi sadarboties un risināt pieminētās problēmas. Paldies! Jā, pirms eh, kolēģi dodas projām, kolēģi kā Natāli un citi ir bijuši Igaunijā, es domāju, piekritīsiet man, ka gan ministrs, gan viņa komanda ir ļoti labi uzsākuši eh, prezidentūru. Tieslietu iekšlietu padomu bija ļoti labi organizēta par e tiesiskumu, redz, ka Mario arī šeit viņi eh, ļoti labi zina, ka Igauni ir vadošās pozīcijās, eh, kā maza valsts, eh, viņiem ir savu vērtība, ko pievienot, un tieslietu tiešlietu ministra padomē daudz jau, tādu jautājumu, globālu jautājumu, kā Lībija, piemēram, dominēja bet ir prezidentūrai ļoti daudz labu iniciatīvu daudzās eh, tieslietu jautājumos ir daudz, kas prezidentūrai eh, tāds piebilstams un, un, un eh, paldies par, pat, par sniegtajām atbilstēm. Andersens kundzes jautājums bija vairāk saistīts ar uh, Lielbritānijas valdības nostājas sarunās un eh, ka tas varētu būt ļoti delikāts jautājums um, Brexit sarunās. Varbūt Andersens kundze varētu rakstiski precizēt savu jautājumu un prezidentūra tad varētu atbildēt vēlāk, jo manuprāt eh, diskusijās šis punkts tā īsti um, netika pietiekami skaidri saprasts. Un Paldies jums, paldies jūsu kolēģim, arī ministram. Nu, nebija tas tik slikti, vai ne? Nu, e, jūsu vadībā man izdevās e, izdzīvot. Tā kā arī jums pirms atvaļinājuma tas ir, e, tā ir noslēdzošā nedēļa, lai jums patīkam atpūta. Jā, paldies, eh, ministra kungs, tiekamies pēc vasaras pārtraukuma. Makovejs kundze vēl. Um. I'm from Romania, Monika. Paldies, man sauc Monika Makovei, esmu deputāte no Rumānijas, gribēju uh, jūs uzteikt ar prezidentūru, bet, eh, kā jau minējāt, esat maza valsts, bet eh, jāsaka, ka runājot par eh, tiesiskumu, mm, brīvībām, demokrātiju un cīņu pret noziedzību, jūs esat ļoti augstās pozīcijās Eiropā. Cepur nost, un mēs arī no jums sagaidām ļoti daudz. Man ir konkrēts jautājums. Mēs eh, strādāsim eh, pie likumdošanas, kas vērsta pret eh, noziedzīgos darījumos iegūtas naudas līdzekļu atmazgāšanu, vai jums tā būs viena no prioritātēm? Paldies, saka priekšsēdētājs, mēs jau īstenībā beidzām diskusijas. Ja jūs varat, nu, ja jūs vēlaties, jūs varat atbildēt šo jautājumu, ministra kungs. Jā, es varu pateikt jā. Paldies, nu, jūs esat mm, gatavs atbildēt pilnīgi uz jebkuru jautājumu, jūs nevar pārsteigt. Uh, Paldies. Un tagad. Thank you very much, Minister. Thank you. Mums nākamais darba kārtības punkts ir par uh, trauksmes uh, cēlēju aizsardzību. Tas ir atzinums. Jūra komiteja ir sagatavojusi ziņojumu, ir 76 grozījumi iesniegt par uh, šo atzinumu uzmetumu un bez uh, liekas kavēšanās došu vārdu kolēģim lūdzu. Maita, lūdzu, tev vārds. Bueno, mm, voy a ir muy breve porque vamos con retraso. No hace falta. Paldies, nerunāšu ilgi, jo laiks nestāv uz vietas. Man nav jāatkārto, eh, cik svarīgi ir eh, strādāt pie pietiekami labas eh, trauksmes cēlāju aizsardzības sistēmas. Panamas dokumentu komiteja arī ir nākus klajā ar konkrētiem ieteikumiem, un tas nozīmē, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, par to ir jārunā, mums ir jābūt informētiem, mums ir jādarbojas sabiedrības interešu vārdā. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas eh, sagatavoja priekšlikumus. 76 grozījumi ir eh, patiešām liels skaits. Mēs darīsim visu, lai varētu sagatavot veiksmīgus kompromisus, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim arī ievērot mūsu komitejas eh, kompetences, lai šis atzinums tiktu ņemts vērā. Man izskatās, ka mēs varēsim pietiekami veiksmīgi uh, sadarboties, sagatavot tādu tekstu, kas būs paprātam lielākajai daļai grupu. Balsojums ir paredzēts 7. septembrī, un ar nepacietību gaidīšu kolēģu komentārus. Un liels paldies arī visiem kolēģiem, kas šodien izteiksies jau iepriekš. Paldies, Maite! Divi kolēģi izteiksies Melo kungs un tad Köster kungs. Melo kungs eh, tagad eh, nu, ir ceļā pie mums, tad Köster kungs pirmais. Please go ahead. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi. Liels paldies par šo izklāstu, par paveikto darbu. 76 grozījumi demonstrē, ka kolēģus šis jautājums nav atstājis vienaldzīgus. Es esmu ST grupas ēnu referents un es gribēju pieminēt tieši šo trauksmes celšanas aspektu. Um, pamatiesību griezumā. Šo cilvēku aizsardzība ir ļoti svarīga, lai būtu uh, viedokļu plurālisms, lai valdītu brīvība un demokrātija. Uh, Pamatiesības no vienas puses ir saistītas ar tiem pilsoņiem, kam ir jābūt informētiem par uh, pārkāpumiem. No otras puses eh, šie trauksmes cēlāji nepieciešami. Viņi spēlē patiešām ļoti svarīgu lomu, lai varētu sabiedrību informēt par pamatiesību pārkāpumiem. Vienā no kruzījumiem tādēļ esmu ieteicis uh, izveidot Eiropas trauksmes cēlāju balvu, lai varētu šo cilvēkus iedrošināt, lai varētu uzsvērt, cik svarīgi šādas aktivitātes ir saglabāt, lai varētu aizsargāt cilvēku pamatiesības. Un Protams, jādomā arī par izglītības aspektiem, lai cilvēki būtu labāk eh, informēti un lai varētu arī um, ieviest tādu patiešām labi darbojušos uh, trauksmes celšanas sistēmu runājot par pārkāpumiem, ko atklāja šie cilvēki, ne tikai nopietnus noziegumus ir vērts atklāt, arī pārkāpumu nepamatotas izturēšanās gadījumi ir uh, jāizziņo. Es pat būtu vēl ambiciozāks runājot par likumdošanas aptvērumu. Es apsvērumā piedāvāju uh, trauksmes cēlāja aizsardzību attiecināt ne tikai uz Eiropā vērotiem gadījumiem, bet arī uz starptautisko situāciju. Uh, Vismaz ir jāpiedāvā skaidri risinājumi šiem cilvēkiem, kas strādā, piemēram, es reģistrētos uzņēmumos, bet uh, kuru filiāls varbūt atrodas ārpus Eiropas Savienības. Un uh, Ja cilvēks, eh, piemēram, ir eh, subordinātā lomā kādā uzņēmumā, viņu nedrīkst diskriminēt un viņam nedrīkst aiziet mūti. Viņš, eh, jo, kurā gadījumā, ir brīvs cilvēks, kas drīkst brīvi runāt. Ja šie cilvēki vēlas ziņot par kādiem pārkāpumiem, ir jābūt tādai centralizētai, neatkarīgas iestādes izveidotai sūdzības sistēmai. Uh, Es piedāvātu izveidot struktūras dalību valstīs ar pietiekamu finansējumu, m, mm, pamatotām kompetencēm un atbilstošiem speciālistiem. Šādas struktūras ir jāizveido, lai būtu šie strauksmes cēlē gan Eiropas iekšienē, gan ārpus tās, lai viņi būtu droši, ka atklājot informāciju, jebkurā gadījumā tiks aizsargāt viņu personas dati, lai viņi varētu uh, Uh, paliktu konfidenciāli. Jāsaka, ka šie cilvēki ir arī ārkārtīgi vārīgi. Viņi uh, sastopas ar ļoti augstu personālo un profesionālo risku un var par savu drosmi gal galā samaksāt ļoti augstu cenu. Tādēļ ir jādomā arī par attiecīgu kompensāciju mehānismu izveidi uh, trauksmes cēlājiem. Ja mēs vēlamies, lai kaut kas notiktu, lietas labā likumdošana ir lielā mērā atkarīga tieši no definīcijām. Es esmu uzsvērs nepieciešamību definēt tā visaptveroši trauksmes celšanu un trauksmes cēlājus, lai būtu šiem cilvēkiem garantēta pietiekama laba uh, tiesiskā aizsardzība. Jebkurš, kas ir norādījis uz pārkāpumu, ir tiesīgs baudīt uh, tiesisko aizsardzību. Man šķiet, ka mm, atzinuma autors priekšlikums uh, ir uh, pietiekami labs fundaments turpmākajam darbam, ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību un ceru, ka mēs varēsim atrast uh, visiem paprātam esošu risinājumu, lai varētu labāk aizsargāt trauksmes cēlājus visā Eiropā. Paldies! Much, Mr. Coster. Um... Evo.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 grozījumos jau mēģināju to pietiekam labi ilustrēt. Es ceru, ka atzinuma autori to paturēs prātā. Protams, ka trauksmes cēlājiem ir jābalstās uz konkrētiem faktiem. Ja viņi redz, ka uzņēmumā vai organizācijā kaut kas nav kārtībā, viņi par to ziņo un viņi ir peltījuši arī aizsardzību. Likumi šajā jomā eh, bieži vien ir visai izplūduši un abstrakti. Un ko tad mēs iekļausim likumdošanas ietvarā? kāds varbūt varētu to izmantot arī nelikumīgiem mērķiem. Esmu patiešām visai skeptiski noskaņots pret tādu Eiropas ietvara izveidi, kas attiektos pilnīgi uz visām dalību valstīm. tomēr vajadzētu cieņā turēt subsidiaritātes principu, ņemot vērā starp dalību valstīm valdošās atšķirības. Mums ir jāsagatavo pietiekami labs un saprotams likumdošanas ietvers, kas attiecas uz visām 28 dalībvalstīm, bet nekad neaizmirsīsim eh, subsidiaritātes principu. Un atzinumā nav pieminēts arī kāds būtisks aspekts. Mēs varam runāt par divām uh, cilvēku grupām. No vienas puses eh, tie trauksmes cilvēkam šķiet, ka vajadzētu darīt zināmus konkrētus faktus, kas būtu svarīgi arī izmeklēšanas ceļā. Viņi varbūt paši nav iesaistīti šajos pārkāpumos, un ir arī otra grupa, kuras, kurā esošie indivīdi ir tiešā veidā iesaistīti pārkāpumos vai ir izturējušies nepieņem, nepieņemami. Kā tad rīkoties? Portugāles likumdošanā ir iekļauti attiecīgi noteikumi šādiem gadījumiem. Tūlīt mēģināšu to sameklēt uh, savos dokumentos. Atradu. Ja mēs runājam par kolektīvajām sūdzībām, tas ir iekļauts arī Portugāļu likumdošanā. Tas attiecas uz dažādiem eh, tiesiskuma līmeņiem. Trauksmes cēlāji var baudīt uh, tiesisko aizsardzību, un tas var arī ietekmēt viņu, viņiem piespriesto sodu mēru. Eiropā gadās tā, ka cilvēki, piemēram, kaut ko dara zināmu, un pēc tam viņi var uh, saņemt mazāku uh, cietumsodu. Mums ir jānošķir šeit uh, tādas dažādas situācijas. Ja kāds pats ir iesaistījies uh, noziegumā, tad, ja viņš uh, kaut ko pastāstītu par uzņēmumā pieļautiem pārkāpumiem, viņš varētu arī uh, līdz ar to saņemt mazāku sodu. Kā to varētu atrisināt uh, likumīgi, no legālā viedokļa raugoties? Piedāvājot risinājumus, tas mums ir jāpatur prātā. Tā tad nevajadzētu pieļaut tādu situāciju, ka kāds, kas pats ir noziedznieks, pēc tam norāda uz citu pārkāpumiem, lai tikai sev izcistu kādu labumu. Protams, mēs vēl turpmākās diskusijās varam to nopulēt. Paldies! Okay, I... Paldies! Jūs beidzāt savu stāšanos! Monika Mākovie, tagad no referenti no EKR grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju rēģēt uz kolēģa teikto, jo īstenībā man ir diezgan pretējs viedoklis. Cīņa pret korupciju, uh, krāpniecību, naudas atmazgāšanu un citiem nopietniem noziegumiem Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi, jo visi šie noziegumi nodara milzīgu kaitējumu Eiropas Savienībai. Jūs nevarat cīnīties eh, pret šiem noziegumiem aizsargāt Eiropas Savienības eh, iekšējo kārtību un mūsu pilsoņu eh, naudu, neizmantojot tādu lielu instrumentu paleti, tajā skaitā arī trauksmes cēlājus. Ja kāds ir gatavs ziņot par pārkāpumiem, kas ir notikuši kādā institūcijā, viņš labprāt izmanto trauksmes cēlāju palīdzību, jo eh, tas ir visvienkāršākais veids, kā norādīt uz pārkāpumiem. Šie cilvēki ir jāaizsargā, jo citādi viņi baidās zaudēt savu darbu vietu, viņi baidās no uh, iebaidīšanas un Un ir jāievēro komisijas dotās vadlīnijas par trauksmes cēlāju aizsardzību. Un galu galā šiem cilvēkiem, ja viņi ir kļuvuši par trauksmes cēlājiem, vienā brīdī nāks uh, pamest savu darbu vietu, jo viņi vairs uh, nevar izturēt valdošos apstākļus. Citrējušie cilvēki tiek pasludināti par vājprātīgiem, viņi tiek pārcelt no vienas institūcijas uz citu, un tad viņiem nākas pamest darbu. Nevajadzētu te jaukt, piemēram, noziedzniekus, kas nosūdz citus. Šie cilvēki ir denuncianti. Mēs viņus nesaucam par trauksmes cēlājiem. Un nevajag uh, trauksmes cēlājus kaut uh, kādos nodarījumos apsūdzēt. Viņiem nav izvirzīta apsūdzība, viņi vienkārši ir uh, strādājuši konkrētā institūcijā un viņiem nepatīk likuma pārkāpuma un cita veida pārkāpuma, ko viņi ir redzējuši institūcijās. Tādēļ viņi grib kādam par to pastāstīt, viņi vēlas, lai uh, šīs kļūmes tiktu izskaustas. Šie cilvēki neko nav noziegušies. Es domāju, ka vienkārši amorāli ir tas, ka daudz kas tiek noklusēts, un cilvēki arī baidās runāt ar tiesību sargājušām iestādēm. Un ja kāds denuncē citus, esot cietumā, viņš to varbūt dara, lai tiktu mazāk sodīts, un vai arī grib nonākt uh, eh, augstāk noziedzības hierarhijā. Es vienkārši gribētu. Uh, pateikt, ka nevajag jaukt šīs divas eh, cilvēku grupas. Ja mēs runājam arī par pētniecisko žurnālistiku, tā arī ir ļoti svarīga, lai izmeklētu uh, korupcijas, uh, līdzekļu atmazgāšanas gadījumus, kā Panamas dokumentu gadījumā. Cik daudz līdzekļu tur tika paslēpti. Un mēs par tiem uzzinājām, kā arī Pana komitejas ziņojums. Jūs paši varat pārliecināties, cik svarīga ir uh, trauksmes cēlāja uh, loma. Es to gribēju vienkārši pieminēt, un tāds ir mans viedoklis. Paldies! Paldies tagad! Denis De Jongs no uh, Guve. Paldies, Klod! Mēs nu pat dzirdējām, ko teica Igaunijas prezidentūra par uh, ķibelēm padomē, un īsnībā tas nebija nekāds pārsteigums, jo, protams, uh, ir dalība valstis, kas varētu šeit izspēlēt uh, subsidiaritātes kārti. Tieši tādēļ es allaž esmu lauzījis galvu, vai būtu labāk pieprasīt tādu visaptverošu instrumentu vai drīzāk sektorālus instrumentus. Uh, īpaši, ja runājam par Eiropas Savienības finanšu interesēm, jūs nevarat noliekt, ka šeit ir problēmas un subsidiaritātes jautājums arī ir jāievēro. Mana politiskā grupa un arī es pats uh, atbalstām tādu visaptverošu instrumentu, varbūt, ka vajadzētu būt pēc iespējas ambiciozākiem, arī uh, pozicionējoties mums kā parlamentam. Kā budžeta kontroles komitejas atzinuma autors, es jau to pieminēju, mums norisinās diskusijas paralēli šeit notiekošajām. Un jādomā varbūt arī par tādiem pagaidu pasākumiem, pieminot grozījumus, uzskatu, ka mums nevajadzētu atkāpties no tā līmeņa, ko mēs noteicām, runājot par trauksmes cēlēm, kas ir norādījuši uz finanšu pārkāpumiem. Šī rezolūcija jau tika pieņemta ar pat tiešām pārliecinošu vairākumu. Ja mēs varētu vienoties par šo tekstu versiju, būtu ļoti labi. Ja mēs runājam par trauksmes cēlāju uh, eh, definā, definīciju, par to, vai ir iemesls viņiem uzticēties, mums jau ir sagatavot tekstu versijas. Nedomāju, ka visas šīs diskusijas vajadzētu tagad atkal sākt šķetināt no jauna. Es esmu iesniedzis grozījumus, kas īstenībā uh, Eh, ir gandrīz identiski šai eh, rezolūcijai. Eh, tie ir ar vispārīgu raksturu, tie nav tādi sektorāli. Man šķiet, ka tad vienkāršāk varēsim panākt kompromisu arī mūsu uh, komitejā. Budžeta kontrolas komitejā. Un Eiropas pilsoņu sardze pateica, ka viņa ir arī gatava mm, darboties vai parūpēties, lai viņas dienest arī varētu uh, konsultēt uh, trauksmes cēlājus. Šāda iespēja varētu būt ļoti labs piedāvājums. Un ir kolēģi, kas saka, ka tas varētu radīt papildus uh, birokrātiju, bet ja Eiropas ombude piedāvā šeit nākt talkā, tas nu dien varētu būt ļoti jēgpilni. Un vienā no saviem grozījumiem esmu arī Eiropas tiesībā sarga, sardzes lomu uzsvēris. visā visumā atzinums um, atbilst um, manām gaidām, un Eh, Makovejs kundze šeit arī pieminēja pētniecisko žurnālistiku. Mums ir eh, jāsaka, ka ne uh, trauksmes cēlē, ne arī šie uh, pētniecības žurnālisti ir pietiekami labi aizsargāti, jo viņi arī īstenībā veic ļoti līdzīgu darbu. Paldies! Paldies, Denis! Bārbara Kudrītska tagad. Dziękuję, panie przewodniczący. E, tak, ochrona sygnalistów jest bardzo potrzebna. E, Paldies priekšsēdētājiem. Trauksmes cēlāja aizsardzība tiešām ir ļoti svarīga. Bet man šķiet, ka tajā mums vajadzētu koncentrēties un ierobežoties attiecībā tikai uz to, ka izvairāmies no profesionālajām sekām, tas, ka tiktu ziņots par pārkāpumiem darba vietā vai nu privātās vai valsts uzņēmumos. Šeit virsrakstā ir minēti trauksmes cēlāji, kas strādā sabiedrības interesēs, un te man šķiet, ka sāks problēmas ir visai grūti definēt, kad uh, cilvēks strādā sabiedrības interesēs un kad nē. Mūsdienās um, pietiek visādu viltus ziņu, un bieži vien trauksmes celšana nav nekādā veidā saistīta ar um, sabiedrības interesēm, bet kā reiz um, ļaunprātīga vēršanās pret saviem uh, kolēģiem vai priekšniecību. Tādēļ trauksmes cēlāju aizsardzībai ir jāilgs tikai līdz tam brīdim, kamēr viņu uh, apgalvojumus uh, pamati, uh, fakti vai nu apstiprina vai neapstiprina. Ja fakti nav pietiekami pamatoti, tad trauksmes cēlājiem pašam arī uh, jārēķinās ar legālajām sakām. Nu, apmelošana vai neslavas celšana savam uzņēmumam vai darba devējam jebkādi izņēmumi, tiem jāaptver arī sabiedrības drošība, aizsardzība, pretterorismu pasākumi un visas šīs jomas, kas ir patiešām sensitīvas. S&D grupas kolēģi norādīja, ka vajadzētu izveidot īpašu biroju Eiropas līmenī, kas strādā dažādās valstīs un uzraudzītu un atbalstītu trauksmes cēlājs. Nepiekrītu. Mums jau pietiek problēma ar Eiropas prokuratūru. Tādēļ man šķiet, ka šāda ideja nav nekas īsti realistisks. Ja vien, protams, mēs uz to neraugāmies kā uz tādu apakšpapildus lomu, kas būtu jāuzņemas Eiropas prokuratūrai. Tas arī viss. Paldies! Paldies! Katarīna Činičīna, beig man lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji! mēģināju arī iesniegt zināmus grozījumus uh, šim tekstam, bet gribēju to uzlabot. Man šķiet, ka Eiropas līmenī būtu jābūt juridiskam tekstam, kas definētu un skaidrotu trauksmes cēlāju lomu, jo īpaši, ja mēs runājam par uh, krāpšanu, korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tātad šāda veida mm, krimināla nodarījumi, kam ir pārobežu rakstars. Uh, Prieks, ka kolēģi atsaucās uz konta komitejā apstiprināto tekstu. Šķiet, jā, arī mums vajadzētu varbūt uh, padomāt par iespēju atsaukties uh, un mēģināt definēt trauksmes cēlāju lomu, definēt, kas ir tie aizsardzības pasākumi, kas ir uh, jāveic lai mēs šeit nedomātu tikai par konkrētām juridiskām normām, bet uh, reāli mainītu visu kultūru, jo arī um, pilsoņi atzīst un saprot šo personu lomu. Ne tikai saistībā ar ekonomikas un finanšu noziegumiem, bet arī citiem nodarījumiem, kam varbūt uh, slikti ietekmi uz veselību, um, sabiedrības kopējo veselību. Tādēļ man šķiet jautājums svarīgs, gribēju iesniegt arī grozījumu priekšlikumus, lai to, lai sniegtu savu pienesumu. Uh, Ir svarīgi domāt arī par augsmes cēlā identitātes aizsardzību un viņu sniegto atklāto informāciju, lai tā nebūtu diskriminējoša un tur nebūtu kaut kādi datu pārkāpumi. Un uh, visticamāk, darba gaitā mēs šeit uh, detalizēti vēl pie tā strādāsim, bet vajadzētu domāt par juridiski korektiem kanāliem, kuros uh, kurus izmantojot trauksmes cēlāji varētu pievērst sabiedrību eh, valsts uzņēmumu jau iestāžu uzmanību šādiem nodarījumiem. Ir eh, jābūt iespējai pamatoties šo informāciju uzsākt padziļinātu izmeklēšanu, un mums šķiet, man šķiet, ka vajadzētu garantēt trauksmes cēlājiem uh, viņu tiesības, aizsardzību, uh, un um, iespēju arī vērsties tiesā. Manuprāt, šis teksts, um, protams, vēl būs jāuzlabo, pie tā vēl strādāsim. Un cik vien tas ir manās iespējās, mēģināšu sniegt arī savu pienesumu, bet teksts kā tāds svarīgs. Un noteikti strādāsim aktīvi pie tā. Paldies! Paldies, Katerīna! Meliekungs, pavisam īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir tādēļ, ka neesmu īsti pārliecināts, ka Makovejs kunda kolēģi mani pareizi saprata. Ja persona strādā kādā iestādē, un ir tā informācija, ko viņi grib atklāt, nu, piemēram, ir bijis rīkojums, un ja viņš domā, ka viņš varētu būt uzskaitīts tajā informācijā, kas būs atklājama, Vai tad šī persona būtu pēc tam sodām vai nē, jo es te nerunāju par uh, apsūdzētu personu, bet personu, kas strādā attiecīgajā iestādē. Viņš kaut ko redz, domā, nē, nav īsti labi, pareizi jāatklāj šī informācija, bet izmeklētājs varētu domāt, ka arī es būšu pie vainas kaut kādās lietās, kur es pats neesmu bijis pārliecināts. Šādos gadījumos drīzāk te paklusēs cilvēks. Otrakārt, vai šai personai vajadzētu vai nevajadzētu aizsardzību šādā gadījumā, ja tā nav notiesāta persona? Un vai tas savā ziņā tad viņu attaisno? No jo prokurors visticamāk vērsīsies pie jums. Persona teiks, es to un to esmu izdarījis, nezinu, vai esmu mainīgs vai nē, bet gribu par to informēt, ja vien jūs mani aizsargāsiet. Ja šie cilvēki netiks iekļauti satvarā, tad daudzi gadījumi netiks izmeklēti, jo cilvēkiem būs bail. Tad es te nerunāju par apsūdzētām personām, notiesātām personām, bet gan par šo robežu, kur ir gadījumi, kas ir jāizmeklē. Labi, saka priekšsēdētājs. Debats varbūt neuzsāksim. Labi, tādā gadījumā vārds maite tad rezumējumu, kā referentei lūdzu. Ļoti labas diskusijas bija. Jā, ļoti rūpīgi visu uzklausīju. Ja kādam būtu šaubas par to, ka mainās tagad laiki, tad jā, redzam, ka šajā jomā esam nedaudz pamainījuši nostāju. To rāda situāciju. Mēs te tagad runājam par aizsardzību, mentalitātes aizsardzību. Te redzam, jā, ka situācija ir mainījusies, ņemam vērā jaunās iespējas, kādas pastāv. Personu aizsardzība, tās personas, kas atklāja šādu slēptu informāciju, Visa šī ideja un pieeja par uh, aizsardzības nodrošināšanu šiem cilvēkiem mēģināsim saprast, ko mēs varam paveikt kā Libe komiteja. Un mēģināsim arī, ko vadošai komitejai piedāvāt. Šeit mēs runājam ne tikai par subsidiaritāti. Esam tādā situācijā, kad notiek uh, pārobežu un noziedzīgi nodarījumi, un mums ir jārīkojas. Jāsaprot, kur var rast līdzsvaru, nodrošināt atbildības jomas, kompetences jomas, tas viss ir jādefinē un jāskaidro. Visiem paldies! Paldies par jūsu pienesumu diskusijās! Paldies par to, ka aprakstījāt kādu situāciju jūsu valstīs, kādu, kāds krimināla kodeks jūsu valstīs. Un rītdien uh, sāksim strādāt pie pirmajiem kompromisa priekšlikumiem, tekstiem, un cerams, ka tas uh, kalpos par um, kompromisa variantu. Esam atvērti jebkādiem priekšlikumiem no jūsu puses, kas mums ļaut šo tekstu uzlabot. Vēlreiz paldies! Paldies par uh, jūsu priekšlikumiem un gaidu mūsu tālāko sadarbību. Paldies, paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Paldies! Gaidām referentu, lai ķertos pulksten 17. pie nākamā dosjē seksuālā vardarbība pret bērniem, bet kolēģe vēl nav ieradusies, tādēļ pauzīt tagad līdz pusdien pieciem. Piecos atgriežamies un ķeramies pie darba. Thank you. So five o'clock for point 18. Thank you. Piecos ķeramies pie 18. punkta darba kārtībā. Colleagues, um, we're going to make... Kolēģi, atsāksim darbu. Anna Marija ir ieradusies, ka jūs būsiet pamanījuši, pēc tam ir divi gari balsojumi. Kolēģi sāks ierasties zālē, tad nu gribu pienācīgi visu izrunāt. Paldies visiem, kas ir ieradušies uz šo punktu. Tīri atgādināšu. 11. martā mums bija uh, tiešsaistē. Uh, ziņojums par bērnu seksuālo izmantošanu un um, parlamentam tika uzlikts par pienākumu uh, sekot šim dosjē attiecībā uz lēmumu, kura termiņš beidzās 13. gada decembrī. Mūs aicināja veikts uh, pilnīgu pārskatu par šo satvaru saistībā ar bērnu seksuālu izmantošanu, saistībā ar šī ziņojuma īstenošanu. Sagatavojot šo ziņojumu, uh, Lība komiteja pasūtīja pētījumu un noturēja uzklausīšanu. Visu to noteikti atcerēsieties, tas notika 25. aprīlī par uh, bērnu seksuālo vardarbību tiešsaistē un ārpus tās. Un šodien tādēļ varam uzklausīt uh, šī ziņojuma projekta prezentāciju no Koraca Bild kundzes. Un nekavēsimies uzreiz, tad uzklausām šo prezentāciju. Lūdzu, liels paldies, Klaudu. Paldies visiem, kas ieradās. Daži no jums varbūt atcerēsiet, ka iepriekšējos sasaukumos strādājam pie šī vēsturiskā ziņojuma, jo tiešām, jā, mums ir izdevies panākt noteikti minimālos standartus, definīcijas, sankcijas un pasākumus, eh, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas un aizsargātu cietušos. Pagājuši 6 līdz 7 gadi kopš stāšanās spēkā, spēkā stāšanās notika 13. gadā. Ir daudz iemeslu būt apmierinātiem, bet ir daudz iemeslu, kas rada bāžas. Ir iemesls parlamentam izrādīt zināms spiedienus dalībvalstīm, lai iet uz priekšu ar īstenošanu un izpildi. Gribētu pateikties komisijai par diviem ziņojumiem, ko viņi veica saistībā ar transponēšanu šai direktīvai. Saprotu, ka ir zināmas tehniskas problēmas, ar ko komisija bija jāsaskaras, iegūstot no dalībvalstīm informāciju no da un datus. Tomēr no nu, komisijas gribēsim iegūt papildus informāciju par to, kā tikušas, tik, šis priekšlikums ticis īstenots dalībvalstīs un vai ir nodrošināta atbilstība. Mēs savā darbā balstojām, balstījāmies ļoti rūpīgas analīzes ko veica parlamenta pētniecības dienests. Tas ir ļoti labs pētījums. Esam to prezentējuši arī parlamentā, viņiem par to paldies. Un bija trīs uzklausīšanas organizētas. Piedalījās Eiropols, Interpols, eksperti no pilsoniskās sabiedrības, no karstajām līnijām, palīdzības līnijām, dažādas iesaistītās puses, valstu prokurori, prokuratūru pārstāvju visi, kas reāli cīnās ar šo problēmu, strādā pie bērnu aizsardzības, kā arī draugi no Interpola, Nemek, apvienotajā, uh, Amerikas Savienotajās valstīs. Un esmu ļoti priecīgi, ka mums izdevās uh, plaši šeit parlamentā strādāt. Un esam identificējuši ļoti skaidrus mīnusus, trūkumus direktīvas piemērošanā un pienākam klajā ar konkrētām rekomendācijām dalībvalstīm attiecībā uz to, kā uzlabot īstenošanas procesu. Tās intervences jomas, kas mūsuprāt ir svarīgākās, ir krimināla tiesības izmeklēšana, krimināla vajāšana, cietušo aizsardzība, atbalstiem un uh, direktīvas 25. pāns. Priekšsēdētāji pavisam īsi par šiem punktiem. Esam mēģinājuši savā darbā strādāt ļoti konkrēti Krimināltiesību jomā aicinām dalībvalsts stiprināt normas attiecībā uz bērnu seksuālu izmantošanu, pieņemt uh, vai nu pastiprinošas apstākļus saistībā ar uh, seksuālu rakstura nodrīvumiem, ko veic cilvēki, kas um, strādā ar bērniem, gan tiešsaistē, gan reālajā dzīvē. 70% šo noziegumu veids tiek veikti fiziskā kārtā, un parasti to uh, paveic uh, cilvēki, kas šos bērnus pazīst, un tādējādi spēj iegūt uzticību. Tādēļ ir jānodrošina juridisko personu atbildība, jo bieži vien uh, trūkst pārvaldības, kas uh, neļauj cīnīties ar šiem noziegumiem. Un jāatzīst, ka kopš 11. gada ir parādījušies jauni noziedzības veidi, jo īpaši tiešsaistē, kas tagad smagi skar veselu paudzi. Jo īpaši šeit jārunā par meitenēm. Um, seksa izspiešana un uh, atriebības pornogrāfija. Redzam, ka meitenes bieži vien izdara pašnāvību, uh, um, vai materiāliem, kas nonāk šī internetā, un tādēļ ir ļoti steidzami jāpieņem uh, šeit pretpasākumi. Otra lieta izmeklēšana, krimināla vajāšana. Šeit aicinām dalību valstis noteikti pagarināt laika periodu izmeklēšanai, lai reāli spētu um, veikt kriminālu vajāšanu, jo daudzus, daudzos gadījumos uh, to iespējams darīt tikai ļoti ilgi pēc tam, tādēļ šeit mēs gribētu runāt par cietušā pilngadības iestāšanos kā datumu. Un, protams, veicināt policijas un tiesību sargājušo iestāžu sadarbību, tiesu sadarbību un izmantot esošos instrumentus Eiropas līmenī, kā piemēram Eiropas izmeklēšanas rīkojums un aresta orderis. Eiropol un Eirodžas ploma būtu jāstiprina cīņā ar krimināliem tīkliem, jo bieži vien tie ir pārobežu tīkli un izmanto ļoti sarežģītus veidus, kā strādāt. Tiek arī finansēta pārobežu kontekstā Eiropola un Eirodžest jāpiešķir nepieciešamie resursi. Šeit gribētu uzslavēt abas šīs organizācijas un jānodrošina labās prakses apmaiņa un izmeklēšanas instrumenti, kas pieejami dalību valstīm. Īpaši uzmanību šeit vajadzētu pievērst uzmanību situācijai ar migrantu bērniem un bērnu nepilngadīgām personām bez pavadības. Tā ir viena no traģēdijām, kas attīstīsies kopš direktīvas. Šie bērni tiešām pakļauti izmantošanai, eksploatācijai Un šeit uh, atkal ir jārunā par to, ka jāstiprina informācijas apmaiņa, izlūkdatu apmaiņa un sadarbspējas uh, veicināšanas starp datubāzēm un stiprināt sadarbību starp tiesībai sardzības iestādēm. Trešā lieta - prevencija. Šeit aicinām dalībvalsts veidot uh, profilakses prevencijas sistēmas, tajā skaitā uh, um, sistēmas, kur būtu iesaistīts visas interesētās puses, kas sazinās ar bērniem. Patvērumu pakotnē, piemēram, iekļaut apmācība aizbildņiem, kas strādā ar nepilngadīgām personām bez pavadības obligātas pārbaudes cilvēkiem, kas strādā ar šiem bērniem, sākot no skolotājiem līdz pat aizbildņiem, lai stiprinātu informācijas apmaiņu par uh, um, kriminālu noziedzniekiem, um, kas vērsieši pret, pret bērniem. Šeit uh, ir uh, jāve, jāveidot nacionāls datu bāzes. Ceturtais - atbalsts un palīdzība ciešiem. Šeit gribētu uzslavēt pilsoniskās sabiedrības paveikto. Un ar visām tiesība aizsardzības iestādēm, ar ko esam runājuši, viņi ir norādījuši, ka sadarbība ar pilsonisko sabiedrību ir neatņemama sastāvdaļa. Uh, Un jūs jau noteikti zināsiet, ka cilvēki uniformās nevienmēr uzreiz iegūst bērnu uzticību, bet pilsoniskā sabiedrība un NVO darbinieki, viņiem bieži vien ir vienkāršāk um, vērsties pie šiem bērniem, ar tiem runāt, iegūt viņu uzticību, un tad nodot šo informāciju tiesībai sardzības iestādēm. Viņi ļoti labi strādā, identificējot arī materiālu tiešsaistē par atbalstu cietušajiem. Šeit aicinām dalībvalsts nodrošināt labās prakses apmaiņu par veiktiem pasākumiem, lai labāk aizsargātu cietušos, izvairītos no dubultas uh, viktimizācijas. Šeit gribētu runāt par uh, šīm bērnu mājām. Uh, Zviedrijā viņi ieradās pie mums uz vienu no uzklausīšanām, un jāsaka, tas bija tiešām lielisks modelis, kā cietušos aizsargāt. Un, protams, pilnībā jāīsteno arī cietušo direktīvu. Ceturtais punkts - izņemšana un bloķēšana, 25. pants. Tikai puse no dalību valstu ir savā nacionālā likumdošanā transponējuši 25. pantu, un žēl, ka tā, jo tādēļ nav iespējams bloķēt attēlus un piekļūt tīmekļa vietnēm. Tādēļ aicinām dalību valsts pilnībā izno 25. pantu, tajā skaitā arī bērnu seksuālās vardarbības materiālu bloķēšana ar visiem saistītajiem privātuma garantijas elementiem. Ir steidzami jāpā, jāpātrina izņemšanas procedūra attiecībā uz šāda veida materiāliem tieši saistē, tajā skaitā izņemšanas lēmums atbilstoši samērīguma principam. Un, kolēģi, vēlētos arī domāt par iespēju izmantot šeit ātro iesaldēšanu. Ir nepieciešams regulāri aktualizēt uh, tīmekļa vietņu uh, melno sarakstu. Ir daudzas ļoti kaitnieciskas tīmekļa vietnes, kas vēl aizvien ir tiešsaistē, un tās būtu jānoņem stundas, stundu laikā pēc to identifikācijas. Dalīties ar šiem melniem sarakstiem, ar dalībvalstīm, dalīties ar Eiropolu un Eiropas kibernozīdzības centru un Interpolu, stiprināt sadarbību ar tiešsaistes industriju, ļoti svarīgi, struktūrāls dialogs ar platformām, ko veids komisija, arī tas ir būtiski. Arī investīcijas tehnoloģijās, gan no platforma puses, gan no um, nozars puses. Šeit kolēģi ziņojumā esmu iekļaus to, ka tehnoloģijas attīstās, un, protams, ka mums jābūt gataviem nākotnē, jābūt atvērtiem, un uh, jāpaturprātā, ka notiek digitālā revolūcija, tādēļ jābūt atvērtiem attiecībos tehnoloģijām, lai kāds tās arī nebūtu ir lietas, kas neaizvietos cilvēku elementu, tās neaizvietos tiesībā aizsardzības iestādes, bet mums ir jāizmanto visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Ir jāievieš normas, lai obligā, būtu obligāti tie, uh, internetu pakalpojumu sniedzējiem jāziņo par bērnu, atklātiem bērnu pornogrāfijas materiāliem, ir jāstiprina centrāļu loma zvanu centrāls un jāpiešķir tām attiecīgi nepieciešamais finansējums. Te arī likšu punktu priekšsādātāju kungs ar nepacietību gaidu kolēģu teikto, un tad nobeigumā rezumēšu, tikai nosakot, ka visām iesaistītajām pusēm ir jāuzņems kopīgi atbildība. Paldies! Thank you very much. Jā, paldies, Anam, arī par šo ievadu. Mēs paredzējām 30 minūtes šim jautājumam, kas, protams, nav pietiekami, par to es atvainojos. Mums priekšā ir divi gari balsojumi, kas sāksies 17.30. Divi ēnu referenti mums šeit ir Marija un Natālija, sociāldemokrātiem un Alde. Kurš vēl bez viņām vēlas izteikties? Katarīna, vēl kāds? Labi, tad tikai trīs runātāji - ēnu referenti un Katarīna, un neviens cits, jo mums jāsāk balsošana 17.30. Un arī noslēgums vēl Anna Marija, sociāldemokrāta Marija eh, Dalī. Jā, paldies! Atzinīgi vērtēju Kurats Bildu kundzes ziņojumu. Tās izceļ komisijas īstenošanas ziņojumā minētos galvenos punktus, bet ir arī vairāki jautājumi, kuru vēlos eh, so, sociāldemokrātu vārdā prezentēt. Pirmkārt, mēs vēlamies uzsvērt kaut ko, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgs. bērnu ļaunprātīga izmantošanas, e, seksuālās izmantošanas e, materiālos nav nekā pornogrāfiska. Jāsauc lietas īstajos vārdos. Izmantošana, ļaunprātīga izmantošana, tas arī ir tikai izmantošana. Mēs esam to dzirdējuši no upuriem, cietušajiem, sociālajiem darbiniekiem, bērnu aizsardzības organizācijām. Ar mani ir sazinājušies cietušie, kuru e, šīs jaunprātīgās izmantošanas materiāli ir ielādēti internetā. Viņi ir vērsušies, lai saņemtu atbalstu, un viņi vēlas, lai šie materiāli tiktu tā arī e, kategorizēti kā ļaunprātīga izmantošana. Uzskatu, ka ziņojumam ir daudz atklātāk jārisina e, problēmas piemēram, kā, cik liela loma ir programmētājiem un uh, turisma aģentiem, piemēram, šajā kontekstā. Uzskatu, ka visi, visas personas uh, ir jāpārbauda attiecībā uz sodāmībām, ja viņam ir kontakts ar bērniem seksa turisms attiecībā uz bērniem, tur eh, par to jau Mūdīs kundze savā atzinumā runāja, bet šāda veida biznesa notiek neregulēts, melnējā tirgu, līdz ar to uzlikt eh, sodāmības pārbaudas pienākumu attiecībā uz visiem turisma aģentiem, nu, tas, manuprāt, neatrisinās situāciju. Trešā lieta - panākt, lai dalība valsti bloķē bērnu eh, seksuālas izmantošanas materiāls, nozīmē, ka um, materiāli joprojām ir tiešsaistē pieejami neīstenojot pienākumu eh, prasīt no ISP, lai viņi izņem šos materiālus, noved pie tā, ka šie materiāli joprojām ir tiešsaistē pieejami. Mums ir jāpārstāj uzstāt uz bloķēšanas pakalpojumiem, pasākumiem. Mums ir jāvēršas ar tiesiskiem līdzekļiem, bloķēšana nav tiesiskuma princips. Cietušie ir pelnījuši lielāku aizstāvību. Cietušo skaits ir lielāks nekā pārkāpēju skaits. Es vēlos redzēt lielākus, eh, aktīvākus pasākumus, kas piešķir tiesības. Pirmkārt, nodrošināt privātumu cietušajiem. Vācijā, piemēram, zvanu skaits uz eh, šīm karstajām līnijām uh, Eh, samazinājās pēc pasākuma īstenošanas. Mums ir jāatceras, ka anonimitāte ir paredzēta cietušajiem, un viņiem ir jāspēj to izmantot. Nevar būt tā, ka cietušie nezvana uz šīm karstajām eh, tauruņu līnijām, jo baidās, ka viņiem netiks nodrošināta anonimitāte. Jā, būs vairāki jautājumi, kur mēs iesniegsim eh, savus grozījumus, bet šajā sadaļā vēlējos uzsvērt tikai galvenos. Paldies referentē par ziņojumu. Ceru, ka tikšanās laikā ar ēnu referentiem mēs nonāksim pie pragmatiska kompromisa, kas e, ņems vērā cietušo tiesības. Paldies! Es saprotu, ka būs e, vēl vairāk grozījumu, bet jūs minējāt tikai galvenos punktus. Tas ir ļoti labi, jo laiks ir ierobežots šodien. Alde, ēnu referente Natalija Grīsbeka. Merci, uh, Claude. Uh... Paldies, Claude. Pašā sākumā gribēju pateikties Annai Marijai par šo ļoti pamatīgo darbu. Viņa arī labi sadarbojās ar ēnu referentiem. Es gribēju pateikties par ziņojumu un eh, mēs arī strādājam eh, bērnu aizsardzības intergrupā un Mēs esam vesela uh, darba grupa, komanda, kas ir pārliecināta par šīs cīņas nepieciešamību, un ziņojums arī to pietiekam labi ilustrē. Uh, Es gribu pieminēt, ka Anna Marija balstījās uz direktīvu par bērnu seksuālo izmantošanu. Tā ir pieņemta 2011. gadā, to vajadzēja transponēt 2013. gadā, bet ir ļoti daudz valstu, kas to joprojām nav izdarījušas. Ņemot vērā tā juridisko finesi, tas, protams, nav vienkārši, bet parlaments uzskata, ka šī vilcināšanās nav nevien normāla, bet eh, vienkārši nepieņemama tiesībām, ja mēs runājam par bērnu seksuālo izmantošanu. Ja mēs runājam par šo ziņojumu, uh, uzskatu, ka mēs varējām būt pat vēl kritiskāki, ne tikai konstatējot, ka komisijai ir kaut kas jādara. Jāsaka, ka Anna Marija brīžiem varbūt ir pārāk maiga un diplomātiska pret komisiju, jo uh, komisijai pat bija vajadzīgs vesels gads, lai nāktu klajā ar šo ziņojumu. Uh, Un uh, nesenajā ēnu referents sēdē, kas bija ļoti aizraujoša, mēs teicām, ka komisija pat nav bijusi, nav piedāvājusi nekādus uh, skaitļus, uh, ko mēs varētu izmantot savā darbā. Tagad uh, precīzāk par iespējamajiem grozījumiem. Es gribēju. Uh, pateikt, ir labi, ka šis uh, ziņojums ir uh, aktualizēts, ņemot vērā arī pašus jaunākos noziegumus, un ir arī ļoti labi priekšlikumi šeit minēti uh, par labāk bērnu aizsardzību, runājot par 22. un 24. pantu direktīvā. Varbūt, ka es iesniegšu vēl grozījumus. Ja tiek runāts par šīfrēšanu internetā, uh, tas ir cits jautājums, un mums noteikti nevajadzētu te neko jaukt kopā. Ja mēs runājam par jaunajām bloķēšanas tehnoloģijām, tad tiešām vēlētos, lai mēs ar Annas Marijas uh, um, ziņojuma palīdzība varētu vairāk uh, spēcīgāk uzstāt uz šāda satura izņemšanu no interneta un arī lapu slēgšanu. Tātad uh, valstīm ir jādara vairāk. Tas bija viss, uh, ko es gribēju teikt ļoti ātri. Un jāsaka, šis ir ļoti labi pārdomāts un formulēts ziņojums. Es ceru, ka mēs varēsim beidzot pavirzīties uz priekšu, jo tas ir Eiropai ļoti svarīgi. Paldies! Thank you very much, Nat. Paldies, Natālija. Katarīna, trīs minūtes, nevairāk, jo mums jāsāk balsošana. Divas, trīs minūtes. Jo 5.30 mums jāsāk balsošana. Jā, paldies, Klod. Es tik tiešām ļoti īsi izteikšos. Paldies Anna Marijai Koraca Bildkundzei par lieliski paveikto darbu. Esmu arī līdzpriekšsēdētājā intergrupai par nepilngadīgo tiesībām. Paldies par šo darbu. Te ir uzsvērti svarīgi aspekti šajos, šo noziegumu apkarošanā. Šeit ir sava loma Eiropa un Eirodžast, kas ir svarīgas organizācijas šajā kontekstā. Vēl viens svarīgs aspekts man ir ir tas, ka tiek piemē, pieminētas arī jaunas eh, seksuālas noziedzības formas saistībā ar tiešsaisti. Un nepilngadīgo kontekstā tam ir vēl smagāks sak sekas. Mums ir jāaicina sabiedrība palīdzēt iestādēm cīnīties pret šāda veida pārkāpumiem pret nepilngadīgajiem. Jāsniedz savus ieguldījumus Arī profilakses darba, preventīvais darba aspekti ir ļoti svarīgi. Ir jānodrošina prevencija attiecībā uz noziegumiem, kas tiek pastrādāti pret nepilngadīgajiem. bērni izmanto IT rīkus aizvien agrākā vecumā šobrīd, un tas nozīmē, ka viņi tiek pakļauti lielākam riskam. Ir jāveic lielāks darbs eh, saistībā ar vairākām lietām. Daži kolēģi jau pieminēja, kas vēl ir jādara. Ir efektīvāk jārīkojas attiecībā uz uh, materiālu tirzniecību un apmaiņu saistībā ar tādiem materiāliem, kur atspoguļot bērnu izmantošana, lai varētu efektīvāk slēgt šādas tīmekļa vietnes, kur šādi materiāli parādās. Ir nepieciešams arī sniegt visaptverošu atbalstu, tā skaitā psiholoģisku atbalstu cietušajiem tas ir jānodrošina nepilngadīgajiem, kas kļuvuši par upuriem šādā izmantošanā. Ir nepieciešams arī runāt par migrantu seksuālu izmantošanas apkarošanu. Jā, paldies. Ana Marija, divas minūtes tikai. Jā, paldies. Man bija lieliska sadarbība ar visiem ēnu referentiem. Liels paldies viņiem. Paldies arī sekretariātam un visiem asistentiem. Pavisam īsi par bērnu pornogrāfijas jautājumu. Es e, nevarēju ziņojumā iekļaut visu, bet man būs grozījums par to, ka prasīšu mainīt e, šo formulējumu bērnu pornogrāfija uz seksuālu izmantošanu. Uh, Eh, direktīvas nosaukumu mēs izmainīt nevaram, bet varam paust politisku viedokli. Un manā ziņojumā jūs neatradīsiet formulējumu bērnu por pornogrāfiju. Mirjā, mēs piekrītu jums. Piekrīt arī Natālijai un Katarīnai, ka mums vajag koncentrēties vairāk uz materiālu izņemšanu, nevis bloķēšanu. Un to es arī vēl skaidrāk eh, aprakstīšu Eh, to savā ziņojumā. Paldies, ka pie, pieminējāt eh, intergrupu, kuras esmu līdzpriekšsēdētāji kopā ar Katarīnu. Un tur mums tiešām ir nulles iecietības politika attiecībā uz nesodāmību, bērnu seksuālas izmantošanas eh, noziegumos. Un ir nepieciešams arī ciešāk sadarboties ar pilsonisko sabiedrību. Par komisiju, jā, kavēšanās nav pieņemama Mēs zinām, kā tam ir iemesli. Ziņojumā mēs cenšamies būt konstruktīvi ar skatu nākotnē un prasam, lai komisija tik eh, regulāri informētu parlamentu, sniegtu mums papildinošu informāciju, koncentrēties vairāk uz atbilstības nodrošināšanu ar faktiem, pierādījumiem, lai parlaments uh, saņemtu vairāk informāciju, jo gal galā mērķis ir aizsargāt bērnus un, protams, ievērot eh, nulles iecietības politiku. Klod, eh, mēs runājam šeit par eh, šausminošiem noziegumiem, kas tiek pastrādāt pret bērniem. Šeit pat bērni divu gadu vecumā ir cietušie. Policija Stokholmā, piemēram, uh, Eh, policijas eh, virsnieks, kas strādā pazudušo bērnu meklēšanas nodaļā. Mēs runājam par bērniem, kas ir jaunāki par 15 gadiem. Kāds bija tik jauks pret mani piedāvāja vietu, kur gulēt, bet tad man bija jāguļ ar viņiem. Tās ir šausminošas traumas, eh, kas pēc tam uh, prasa gadiem ilgo atvesļošanos. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies, Anna Marija! Paldies! Eh, tiem, kas piedalījās debatēs. 18. jūlijas ir eh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Kolēģi, mēs sāksim balsošanu precīzi 17.30, tāpēc ieņemiet vietas, sagatavojiet eh, elektroniskās balsošanas kartītes. Sāksim 17.30 precīzi. Colleagues, take your seats. We're going to begin. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas, tūlīt sāksim balsošanu. Nearly the holidays. Gandrīz jau brīvdienu noskaņojumā. Come on, colleagues, take your seats kolēģi, lūdzu, nekavējieties, mums ir patiešām daudz jābalso. Okay, everyone ready? Esat gatavi? Visi nē, tomēr. Kolēģi, lūdzu. Yeah, I know, but there's people without their cards in, like Mr. Engel, for example.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 Okay? Okay. Okay, colleagues, so... Kolēģi, balsosim par Elizabetes Bozembergas Vrionidī ziņojumu cīņa pret kibernoziegumu. Ja referenti nevēlas izteikties, mēs varam ķerties jau tagad pie balsošanas Vozembergas kundze. Mēs varam uzreiz balsot, ne? Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties ānu referentiem par patiešām izcilu paveikto darbu. Mēs ļoti labi sastrādājāmies un gribēju arī pateikt paldies visiem par grozījumiem un kompromisu grozījumiem. Manuprāt, mēs patiešām raidīsim ārkārtīgi svarīgu politisko signālu pateicoties šim ziņojumam. Paldies! Thank you, Mrs. Rosenberg. We... Paldies, Rosenbergas kundze. Tagad ķeramies pie balsošanas. Kolēģi, astoņi mutiskie grozījumi. Mums jābalso par katru atsevišķi. Pirmais mutiskais grozījums. Sākam balsot. What? It's here. Here. The vote is, the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais mutiskais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais mutiskais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais mutiskais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts piektais mutiskais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sēstais mutiskais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Numur septiņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais mutiskais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ievilkuma pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Grozījums pieņemts. Otrais. Sākam balsot. Beidzam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grūzījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Grozījums pieņemts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 9. grūzījums. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam. Pieņemts. Desmitais grūzījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Numur 11. 12, 13, tie visi ir atsaukti. 15. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 17. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 24. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss viens apsvērums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss un B apsvērums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss un C apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 50. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Ceturtais kompromiss un D apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Piektais kompromiss un e apsvērums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Sēstais kompromiss un F apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss un G apsvērums sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 75. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 77. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 92. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 93. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 94. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 96. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 119. grozījums sākam balsot. Pieņemts. 119. Beidzam balsot. Pieņemts. 128 par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 129. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 131, 132, identiski grozījumi, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 133, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 134. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 135. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 137. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 138. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 147. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 15. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 152. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 153. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 154. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 155. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 158. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 162. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 158. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 159. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 160. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 163. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60, 164. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 165. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 168. sākam balsot. Noraidīts ar lielu pārsvaru. 167. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 168. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 169. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 16. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 175. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 176. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens kolēģis eh, vēl balso arī pār no ETP grupas. Ļoti labi, Roberta, ka jūs to pateicāt. Beidzam balsot. Pieņemts. Īstenībā viena balss neko neietekmē, bet labi. Labi. 185. tagad, kas par? E, sākam balsot. 185. sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 203. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 204. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 205. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 207. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 208. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 219. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 221. grozījums, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 223. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Varbūt varam balsot par visiem kopā no 224. līdz 228. Jā, nu gandrīz jau vasara ir klāt. Sakiet taču jā. 224 līdz 228 par visiem kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 234. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 235. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 237. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 247. Okay, the S&D have made a mistake. SDE pieļāva kļūdu. Es nezinu, vai reglaments to atļauj, bet labi, būšu tik laipns tādēļ, ka gandrīz ar vienu kāju jau esam atvaļinājumā. Nobalsosim vēlreiz. 28. kompromiss. Sākam balsot. Atkārtosim balsojumu. I mean, I think everyone's voting plus, but oh no, we're not voting plus. Are we not voting plus? Okay. Šķiet, ka visi balso par, bet nu labi. Ah, okay, well we have a, well this is very exotic, the ECR are plus. Viens par daudz no EKR. Šķiet, ka tas ir vēl kas līdz šim nepieredzēts. Still, okay. Thank you, Daniel. That's very... Paldies, Daniela. Jūs izskatāties atvieglots. Paldies. Beidzam balsot. Noraidīts. Ok, good, right, let's, we need to <laughs> finish this. Kolēģi, mums arī ir šī darba diena jāpabeidz. 245. grozījums sākam balsot. Nē? Lūdzu, tagad nesāciet ķildu. Kolēģi, 245. grozījums, jo kompromiss tik noraidīts. Beidzam balsot. Noraidīts. 246. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 247 līdz 252 identiski grozījumi sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 253. grozījums. Nē, par to vairs nav jābalso, jo pieņēmām iepriekšējos. Kompromiss 27. 27. kompromiss. 27. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt septiņdesmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 271. Sākam balsot. 272. Jūs pārsēdīsieties citā vietā? Labi. Balsojam. Turpinām balsot par 271. Beidzam balsot. Pieņemts. 272. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 273. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 274. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 275. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 276. līdz 279. identisks grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 294. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 295. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 296. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 297. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 299. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 303. 303. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. S un D grupai ir pa, viena balss par daudz. Brigita, viena par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. 300. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 322. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 323. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 325. un 326. Tie ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 329. grozījums. Sākam balsot. 329. Beidzam balsot. Noraidīts. 330. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 331. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 332. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 333. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 334. grozījums. Sākam balsot. Varējām jau kopā šķiet par šiem balsot. Beidzam balsot. balsot. Noraidīts. Divi identiski grozījumi 335, 336. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 338. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 338. grozījums. Beidzam balsot, nu jau par vēlu. Vai visi saprata, paspēja? Varam vēlreiz. Ja par ātru, tad lūdzu norādiet. Tā kā neviens neko nesaka, tad neejas priekš šādā tempā. Kolēģi, aicinu ievērot klusumu. Ja ir klusums, tad tomēr ir tāds ātrāk iet priekš. 338. vēlreiz balsojam par 338. grozījumu. Sākam balsot. Un nedaudz klusāk. Visus aicinu uzvesties. Beidzam balsot. Pieņemts. 339. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 337. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 340. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 101. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 341. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 343, 344 identiski grozījumi, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 345. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 346. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot Pieņemts. 347. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kamēr tas tika noraidīts, ETP bija plus viens. Lūdzu visu. Sakārto 36. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimt septiņdesmit, trīsimt septiņdesmit viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 372. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 367. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 358. grozījums. Sākam balsot. Kolēģi, nē. Balsojām par grozījumu, par kuru nebija jābalso. Atceļam šo balsojumu. 349. grozījums, par to jābalso. Sākam balsot. Visiem atvainojos, mana vaina. 349. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 373. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 374 un 375, tie ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 376. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 377. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 378. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 381, 382. Identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 383. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 384. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 386. un 387. grozījums tie ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 388. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 389. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 398. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 397. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 398. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 399. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 400. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 406. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 405. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 401. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 402. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 404. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 407. 408. grozījums. Tie ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 409. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 410. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 411. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 412. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 420. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 421. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Četrsimt divdesmit otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 423. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 425. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 426. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 427. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 428. 429. grozījums tie ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 430. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par tekstu grozītajā versijā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 50 balsis par, 4 pret, 2 atturas. Apsveicam Lazerbergas kundzi, mūsu referenti. Thank you, colleagues, for your patience. Kolēģi, paldies par pacietību. Saprotu, ka balsojumi gari un tiešām nogurdinoši. Paldies tikai par pirmo, jo vēl viens jau vēl sakos. Kolēģi, Esiet lūdzu disciplināti, vēl viens pagaišs balsojums mums priekšā. Oh, no, we had just a quick one. Yes, a quick one, yeah, and then we have the John Brutus fund. Oh, yeah, sorry. Yeah, try, keep, keep the vibe going. So, colleagues... Mēģinam uzturēt aktīvu atmosfēru, kolēģi. Ejam tālāk. Ne visi gatavi regulas priekšlikums par vienoto uzturēšanās atļauju formātu trešo valstu valsts piedarīgiem. Ala Aho kungs no ECR grupas kā referents, vai jūs vēlties ko teikt? Šķiet, ka nekas nav sakāms, tad pāriem uzreiz pie balsojuma. Teksts, par ko tik panākt vienošanās starp, starp iestāžu sārunās. Sākam balsot. Um, the GUE, oh, this is good. The GUE, GUE have plus one. Goja grupai plus viena balss. Šobrīd šķiet visiem šodien tāda vainīta. Goja viens par daudz. Tagad arī EKR vēl aizvien plus viena balss. If one ECRT vienu karti jāizņem ēkā e ar grupai, tad varēsim pabeigt balsojumu. Nu, atvainojos vēl aizvien, ka ar viena balss par daudz, pirms to, neiz, pirms to neizņemat, nevaram pabeigt balsojumu. Jo bija plus divi iepriekš. Labi, šķiet viss kārtībā. Balsojums pabeigts 52 balsis pār, 2 pret, neviens neaturas, apsveicam referentu. Alo Aho kungu.